Dāmas un kungi, godātie eksperti, darbie kolēģi, darbie dalībnieki, es gribētu uh, visus sveikt šajā uzklausīšanā. To organizē budžeta kontrola, kontrol, budžeta kontrolas dēve un afet komitejas. Tiks izvērtēts fondu uh, iz. Uh, vērtējums, ko Eiropas Savienība ir veldījusi ārējās migrācijas problēmu pārvarēšanai. Uzklausīšanas mērķis ir izvērtēt, kā no 2015. gada Eiropas Savienība ir atbildusi migrācijas izaicinājumiem, kāds palīdzību ir sniegusi, kā piemērojusi vai radījusi jaunus līdzekļus. Bieži vien ļoti steidzami. Un radījusi to, ko mēs saucam par budžeta galaktiku, tā, šādu līdzekļu kopim. Tā tad ceturtās izdevuma kategorijas līdzekļi šeit tiek skatīti DFS ietvaros. Un tie ir līdzekļi, ir, kas ir izdoti ārpus ES robežām 16. maijā kopējā budžeta, kont budžeta kontrolas un libe uzklausīšanā tika izvērtāts trešās izdevuma kategorijas līdzekļu izmantojums, kas ir noticis Eiropas Savienības robežu ietvaros. Sekojot budžeta plūsmām ārpus Eiropas Savienībai un kādi ir bijuši piešķīrumi. Sākot no piešķiršanas līdz kontrolei un uh, efektivitātes uh, izvērtēšanai. Tāpat arī izskatīsim, kādi secinājumi būs uh, DFS no 2021. gada jāizdara. Šī uzklausīšana ir divās daļās. Pirmā par finansējumu modeli un tā attīstīšanos, un otra par uh, rezultātiem, kāda ir sasniegta konkrētajās vietās. Un pēc katras paneļa uzstāšanās būs diskusijas mēs, protams, ar tiem, kas uzstāsies, apmainīsimies viedokļiem. Šī uzklausīšana tiek arī straumēta. Pirms sākam šo uzklausīšanu, dodu vārdu Havie Kauzo Permu kungam, kas ir AFET komitejas vicepriekšsēdētājs. Lūdzu jums vārds ievadvārdiem. Muchas gracias, ko presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu spāņu valodā. Es runāšu ļoti īsi, jo mums ir arī cienītie paneļa dalībnieki abiem paneļiem, un mums vajadzēs atstāt pietiekami laika, lai uzklausītu, ko viņi mums teiks. Un uh, jūs arī vērsieties sniegt ieguldījumu debatēs. Tās ir debates, kas ir eh, ļoti aktuāls Pagājušajā nedēļā mums tika atgādināts, ka um, problēma par uh, pārobežu migrāciju ir ļoti būtiska problēma, un tā vēl nav atrisināta. 629 uh, bērni un uh, vecāki un arī 23 uh, nepavadīti uh, nepilngadīgie tika. Viņus neielēda ostā uz kuģa. Un uh, bija arī diskusijas ministrijas par uh, reformām, kas ir jābūt politiskā patvēruma piešķiršanas sistēmā. Un uh, nav pārāk liels daudz cerību, ka nākamajā semitē tiks panāks progress. Mēs esam liecinieki arī tam, ka uh, komisija izstrādās priekšlikumu par regulas priekšlikumu par nākamās paudzes ārējo finansējumu instrumentiem. Tas uh, ir tieši saistīts ar mūsu šodienas tematu par to, ka ir jānovērtē ārējās eh, finansējums migrācijā, ieskaitot arī trasta fondus. Mums ir arī pieredze, kas attiecas uz uh, to, kā pārvaldīt šīs, kas attiecas uz uh, uh, bēgļiem. Mēs debatēsim arī par izaicinājumiem, kas ir saistīti ar uzraudzību un uh, demokrātisko atskaites sistēmu, bet neraugoties uz to visu, mums ir vajadzīgs arī paraudzīties, cik lielā mērā līdzinējās mācības atspoguļojās komisijas priekšlikumi, tīpaši ņemot vērā divu finanšu instrumentu apvienošanu vienā finanšu instrumentā, kas globāli nosaktu finansējuma iespējas. Kopš kāda laika mēs jau debatējam par to, kā plānot nākamos finanšu instrumentus. Mūsu nostāja jau ir zināma. Mēs esam atvērti reformām, un arī mēs vēlamies jaunus instrumentus, kas mūsu ārlietu politiku padarītu saskaņotāku, strateģiskāku, elastīgāku un efektīvāku. Vienlaikus mums arī jānodrošina, ka izdevumi koncentrējas uz uh, caurskatāmiem risinājumiem, un mēs ar interesi gaidīsim jūsu teikto. Pirmā būs uh, Elizabete Koleta, viņa ir migrācijas politikas uh, direktore. Kristiāns Lefners, viņš ir ģenerālsekretāra vietnieks EAS, ārēs darbības dienestā Un tad eh, Popauska kungs, viņš ir eh, ģenerāla direktora vietnieks eh, kaimiņu attiecību politikā, DGNE. Jūs zināt, ka Eiropas parlamentā ir ierobežots laiks, tādēļ mēs jūs lūgtu, tad visus runātājus, ievērot runas laiku septiņas minūtes katram runātājam. Un uh, tagad vārds Koletas kundzei, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Man liels prieks būt šeit šo pēcpusdienu. Un gribu tāds vispārīgs pārdoms par to, par pēdējo kādu pieredzi un eh, ņemot vērā finansējumu un ārējo dimensiju, dimensiju. Un arī citiem panelistiem būs daudz vairāk eh, tāds eh, skats no iekšpuses, kādā veidā tas ir funkcionējis Iepriekšējos gados šis darbs balstās uz izpēti, un paldies arī kolēģiem, kas strādā pie migrācijas politikas institūtā, un šeit ir bijis, bijuši e, pētījumi arī tiesu izmeklējumi, un arī mums ir bijuši arī diskusija kārtas, lai arī saprastu labāk, kā uh, tiek izmantota DFS līdzekļi un ārējā dimensijā migrācijā. Tā īsumā tas ir bijis periods, e, kad notikusi daudz eksperimentu un bijis daudz inovācijas par eh, migrācijas un finansējuma jautājumiem. Un, eh, protams, ka tas ir visi bijis jā ņem vērā, ka cik šī krīze ļoti palielinās 2015. gadā un sekojušos gados. Un eh, tas, ko mēs esam redzējuši, ir milzīgs pieaugums migrācijā, gan iekšēji, gan ārēji. Un 2017. gadā Eiropas Savienības budžets 3,9 miljārdus paredzējis migrācijas pasākuma risināšanai, 1,3 miljārdi eiro, kas uh, ir, lai novērstu arī šos uh, migrācijas dzinējus, arī arī iekšēji. Un, uh, protams, mēs izmantojuši arī līdzekļus no citiem budžeta sadaļām, bet ir arī šie ārkārtas fondi, kur, kas ir izmantoti. Šādi rezerves fondi, ārkārtas fondi, tie ir faktiski ir jau izmantot. Mēs esam nonākuši pie tā robežam, nevaram tik ātri un dinamiski vairs atbildēt uz izmaiņām. Tādēļ, ka papildus līdzekļi jau ir arī izmantoti. Tātad viss uzklausās, ka tas ļoti dramatiski un ir uh, jauni fondi migrācijai nepieciešami, un uh, daži to uh, oficiāla pārstāvja e, to apraksta, ka nu, tas, ko nezinu, kā tāda vējas mašīna, kas laik darbos, darbos, darbos lielā ātrumā, viens miljārds eiro ir, ko komisija plāno, kā uh, paredzēt bēgļiem Turcijā. Un, uh, jau uh, eksistējušiem fondiem, kas, piemēram, ir izmantoti pirms iestāšanās uh, eh, instrumentā, un komisija uzņēmās saistību šo vienu miljardu eh, atbalstīt Sīrijas konferenci 2016. gada februārī. Tātad uh, daļa no šīs naudas. Uh, Tas ir jāņem vērā arī, ka šeit finansējums pārklājas. Un, uh, Jā, to visu apsver, cik daudz nauda ir bijusi tērēta, lai to visu risinātu. Pagājuši, kad cik maz tomēr cilvēkiem, kas strādā institūcijās, cik maz ir tāds vispārīgs pārskats par to, cik dažādi fondi ir iesaistīti un kā tas viss sadaras kopā un kā tas sadarbības starp fondiem. Tas ir kaut kas, ko mēs tikai pamazām varam izvērtēt un ņemt vērā nākamajos budžetos. Ir jauni finansējuma instrumenti, inovācija, padat fonds, kas ir balstās uz Sīrijas eh, bēgļu atbalsta un arī Sīrijas kaimiņu valstu atbalsta Eiropas Savienības trasta fonds Āfrikai, kas ir fokusējies uz to, kā cīnīties pret nelikumīgo migrāciju un tāpat arī fondi bēgļiem, kas atrodas Turcijā. Tur bija kopīgs Eiropas Savienības Turcijas paziņojums par uh, palīdzību un atbalstu. Visi šie fondi ir apkopot dažādos instrumentos. Un, uh, ir arī pienesums no Eiropas Savienības dalību valstīm. Fondi ir eh, mēģina, protams, ka tur eh, tas viss ir ļoti lielos apjomos. Tie parastie iepirkuma procedūras un, piemēram, eh, bēgļiem Turcijā tur ir 1,7 miljārdi un starp 2006 un 2017 gadu ir izmantots Eiropas finansējuma, un tad ir ārkārtīgi milzīgi skaitļi. Tā kā tas ir, tas ir ļoti liels uh, finansējuma apjoms ātram finansējumam. Kā to visu izvērtēt? Kā nodrošināt, ka šis finansējums ir iztērēts efektīvi? Kā nodrošināt to, ka funkcijas ir tikušas īstenotas paredzētajā veidā? Par šiem pooling fondiem tur ir eh, dalībvalstu iemaksas daudzos no šiem fondiem. Mums ir bija arī jautājumi, kādai ir tāda atturība. Un nav vienmēr pietiekami daudz gatavību finansēt. Tur ļoti daudz. Tādēļ, ka daudzām šīm organizācijām viņiem pašiem savas aģentūras, viņiem pašiem savi projekti, un uh, viņiem jau bija absolūts finansējums un bija veikušies, cits iemesls vēl bija, ja mēs jau esam iemaksājuši Eiropas Savienības fondā, un tas būtu papildus finansējums. Nesmu gatavi tām, bet, eh, kad raudzāmies uz Eiropas Savienības budžetu, daudz dalību valstis. Uh, tām ir pašām savas saistības, tās ir uzņēmušais, un viņas cīnās ar to, kā atrast papildus eh, naudu, lai finansētu šos jomas. Tas ir tāds būtisks punkts. Un ir papildus ārējās rīcības programmas, ir tīpaši kaimiņu valstīs. Un jāraukās, vai Eiropas Savienības dalībvalstis var tiešām šīs saistības, ko tās ir uzņēmušās, tiešām īstenot vēl cits iemesls ierobežojumiem. 90% no ir eh, kvalificēta kā attīstības fonds. Tas ir tāds ļoti plašs tvērums. Tur ir arī iekļauts ir drošības sektors. Un jāraukās, kas ir šis primārais mērķis kas ir attīstības mērķis, un arī tam jāpievērš uzmanība eksistējušos fondos. Ja mēs raugāmies uz to, kas jau ir finansēts, domāju, ka tie ir jautājumi par dažādām aģentūram, kas ir iesaistītas un kā tās darbojas, bet gribētu uh, šeit pievērst uzmanību to, ko esam uzzinājuši no pētījumiem. Tātad pirmais par to, kāds pamats ir, kāda loģika ir tam, kā ārēji pārvaldīt migrāciju. Kā to visu definēt? ir arī tāda frāze, ko es nekad negribētu redzēt uh, eh, uh, eh, nevienā oficiālā dokumentā, jo tas faktiski neko neizsaka šāds pamatojums. Tas uh, attīstības, eh, attīstības finansējums, ka tas varētu noregulēt finansējumu. Mēs apzināmies faktu, ka palielināt eh, finansējumu eh, attīstībai tas nebūtu nenozīmē, ka tik samazināt šī plūsma no attīstības valstīm. Un kad valstis, kad cilvēki ir tāds arguments, ja viņam pieauga ieņēmumi, tad viņi vēl jau vairāk brauks uz Eiropu. Uh, Nav jau runa tikai par uh, došanu uz eiro, bet uz mobilitāti vispārīgi. Tagad tas ir ļoti daudzslāņēnas attiecības starp uh, migrāciju, mobilitāti, cik tālu tā ir daļa no ekonomikas un vispār no stāstiem no pa, un, un no sabiedrībām pasaulē. Tātad šī attīstības perspektīva kādā kopienā varbūt, ka nedarbosies, bet 700 eh, eh, jūdzes tālāk tas nedarbosies tādā pašā veidā. Mums jāraugās uz šo daudzslāņainību, kompleksitāti eh, un ko šis lietu sargs aptver. Un kā tas viss skatāms kopsakarā, izmantojot uh, daudzveidīgus šeit mērķus, dažreiz tie ir pat pretrunīgi mērķi, ir tīpaši šeit runājot par drošību, par uh, humano attīstību, par tās mērķiem. Arī par šo jomu. Drošība, robeža, pārvaldība, kas, kur cilvēkus vietas saka, ka šeit jāskatās, kā darbojas vietējā ekonomika šajā kā saskatīt visas šīs pretrunīgās eh, prioritātes. Un otrs jautājums ir raudzīties, kādā veidā Eiropas Savienība var būt proaktīva un mazāk reaktīva. Un jaunais fonds, ko ir ieviesušas Eiropas Savienības institūcijas pēc vairākām nedēļām, mums ir jādod par to, mums vajag jādod, jā, jāpie, jāizrunā tāda proaktīva pieeja līdzekļu piešķiršanas lēmumos. Ja mēs apkopojam dažādus fondus tādā lielā, 8,5 miljārdi starptautiskās uh, sadarbības fondā, kurš to visu pārvaldīs, kurš būs vadošais uh, un kurš saglabās pārskatu par to visu. Tur būs droši vien uh, Eiropas Savienības kolēģiem jāskatās un jāraugās, kā to izdariet un kā par to visu atskaitieties. Tas būs izšķiroši. Ko mācīties no iepriekšējiem gadiem par finansējumu? Ideja par to, ka jābūt vairāk elastīgiem, vairāk efektīviem, tā ir izšķiroša, bet tāpat ir vajadzīgs arī līdzsvars un atskaites spējai tie ir izšķirošie faktori. Un beigšu ar to, ka mums ir jāpārdomā, ko esam iemācījušies, kāda ir kritērija pieejama, ja mēs runājām par finansējumu migrācijas parādības risinājumā. Un eh, kādreiz mēs izmantojām tādus instrumentus, kas eh, nedod pietiekami ieguldījumus, ir arī tiešām jāsāk izstrādāt arī kritēriji ko mēs mērā, vēlamies sasniegt, kā mēs vispār to varam mērīt ilgtermiņā, kas ir sasniegts. Un šajā kontekstā, jā, tā ir iespēja veidot eh, tādus vērtējumu sistēmas. Tiešām vērtējumi ir, būs ļoti svarīgi. 20 no gadu, 2020. No gadu sākumā tas būs svarīgi, kā mēs varam izsekot, kas ir noticis un kā veidot nākamo finansējumu. Merci. Eh, paldies, eh, vēlētos eh, atgādināt, ka ir ļoti ierobežots laiks runāšanai. Uh, ir uh, šobrīd uh, tulku uh, streiks, un uh, līdz ar uh, uh, to nebūs uh, iespējams uh, turpināt uh, darbu līdz uh, pusseptiņiem. Ilgāk par uh, pusseptiņiem, un uh, mēs uh, šobrīd to arī atzīstam. Un eh, tagad eh, dodu eh, vārdu Kristiānam Leflēram. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti īsi izteikšos. Man ir daži komentāri. Par politisko ietvaru. Mm, kādā Ehm, tātad ārējais eh, finansējums eh, ir eh, attīstīts un kā tas tiek realizēts. Ehm, man ir divi izcili kolēģi šeit no DG Deco un DG Nier. Viņi ļoti labi pārzina finansējumu pārvaldi pēdējo gadu laikā. Mēs esam pieredzējuši diezgan iespaidīgu attīstību tādam um, uh, visatverošai pieejai uh, migrācijai. Mm, migrācija ļoti būtiska uh, mūsu attiecībās ar uh, trešajām valstīm un reģioniem. Mēs izveidojam jaunas partnerības, un mēs arī uzsveram to, kā atbildība ir kopīga. Un kā jau tika minēts, tāda attiecībā uz instrumentu ir īpašs eh, fonds ar Turciju, tad eh, mums ir arī partnerības ietvers ar vairākām valstīm. Āfrikā ir eh, citas reģionālās pieejas, citās pasaules daļās ir šis te ciešas priekšu ar Afganistānu, kur mēs cenšamies integrēt migrāciju kā vienu no dimensijām kopīgajās attiecībās. Un es domāju, ka šī pieeja ir sākusi dot eh, rezultātus. Eh, ir tādi struktūrāli jautājumi, eh, kas nesniedz tūlītēju tādu gandarījumu. Mums ir jāveido kopīga izpratne, pirms mēs nonākam pie rezultātiem. Tomēr ir skaidrs progress stiprinot sadarbību ar trešajām valstīm migrācijas jautājumos. Ir jāizmanto tāda pieeja, kas ir atbilstoša katrai valstī un kas atspoguļo mūsu partneru apstākļus ir jāsaprot, kāda viņiem ir izaicinājuma, kāda ir viņu, eh, kāds ir viņu cerības un gaidas. Un eh, mēs arī redzam, ka partneri aizvien vairāk politiski iesaistās eh, gan divpusējā līmenī, gan daudzpusējā un reģionālā līmenī. Notiek sarunas par globālo kompaktu par migrāciju šobrīd. Un mums ir jo sevišķi svarīgs piemērs mūsu attiecībās ar Āfrikas Savienību un Āfrikas Savienības komisiju. Tur ir tātad bez Abu Džabi samita pagājušajā gadā. Tad tiek gatavots kontinentālais dialogs par migrācijas jautājumiem, un mēs raugāmies, kāda ir izaicinājuma Āfrikā, kāda ir Eiropā un starp diviem kontinentiem. Un mēs esam attīstījuši, attīstām trīsēpusēju sadarbības ietvaru starp uh, Eh, ANO, eh, Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību eh, gan vispārējā līmenī, gan konkrētāk Lībijas gadījumā kur ir spēcīga politiskā apņemšanās no visiem dalībniekiem Āfrikas Savienības komisijas, Eiropas Savienības dažādajiem Eiropas Savienības dienestiem, kā arī AOM un NCR ANO. Mm, to atbalsta elastīgs finansējums no Eiropas Savienības fonda, un tas ir novērts pie ļoti nozīmīgiem rezultātiem pēdējo mēnešu laikā kopš pagājušā gada novembra un decembra, un darbs joprojām notiek. Tas paplašinās ar Lībijas iestādēm, lai skārtu tādas jomas kā efektīvāka cīņa pret kontrabandu. Mēs esam bijuši e, tehniskās e, misijās e, uz Lībiju un būs vēl vairāk misiju pirms vasaras, tad, tad, vasaras un vēlāk augstākais līmenis pēc vasaras un nu, skatīsimies, kā to virzīt tālāk. Un kas ir galvenā iemesla? Te es pilnībā varu piekrist tam, ko teica iepriekšējā runātāja. Tādā ziņā, ka šis ir tāds ļoti vispārējs koncepts un kas iespējams neko daudz nenozīmē. Eh, dažkārt eh, tas, eh, ka mēs risinām pamata iemeslu, tas ir tas, ko mēs darām jau 50 gadus ar attīstības palīdzību tomēr. Vajadzētu tādu niansētāku veidu, kā to darīt, un kas ir darījis pēdējos gados, mm, jo sevišķi saistībā ar trust fonda īstenošanu, uh, ir attīstīta niansētāka eh, pieeja, smalkāka pieeja. Eh, mēs raugāmies uz eh, konkrētām sekām, konkrētiem projektiem un cenšamies attīstīt nu, visatverošu analīzi. Kas ir tas, kas virza pārvietošanos un migrāciju uz priekšu? Un daudz kas no tā saistās ar integrācijas konceptu. Tomēr integrācija ir cita dimensija. Uh, Eh, eh, bieži eh, vien tā tiek skatīta ekonomiski un sociāli, tomēr tajā pašā laikā tā ir arī politiska parādība tādā ziņā, ka cilvēki var iesaistīties savu kopienu darbā, savu valstu darbā, viņi var sajust nākotni ar savas valsts struktūrām. Tāda veida integrācija ir kļuvusi daudz svarīgāka dimensija tam, ko mēs darām. Šobrīd mēs eh, sastrādājamies, eh, lai izveidotu daudz eh, visaptverošāku finanšu reakciju nākamajā daudzgad finanšu schēmā migrācijai. Uh, ir jāņem vērā vispārējais politiskais konteksts attiecībā uz migrācijas eh, situāciju kat katrā konkrētajā partneru valstī, un mēs turpināsim eh, eh, garantēt to, ka visas rīcības saistībā ar migrāciju būs ļoti efektīva un integrēta daļa mūsu darbām, sadarbojoties ar trešajām valstīm visā pasaulē, un esam pārliecināti, kā tas atspoguļots priekšlikumos, ko parlaments un padomu pagājušajā nedēļā iesniedza. Uzskatām, ka to vislabāk var darīt, integrējot eh, migrāciju eh, vispārējā kontekstā. Ar vienu instrumentu eh, pārvaldot mūsu attiecības ar citām pasaules daļām, tāpēc, ka ir saites ar tik daudzām valstīm, ja mēs kaut ko vienu izceļām, tas nebūtu efektīvi saistībā ar migrāciju vai citām mūsu sadarbības daļām, un līdz ar to es savu uzrunu beigšu. Paldies! Lies paldies, Leifra kungs. Un tagad vārds eh, Doens kungam, lūdzu. Euh, Jā, arī es mēģināšu tāpat kā Kristians 7 minūtes 12 sekundes. Nu, mēģināšu atbilst laika ierobežojumam. Jā, paldies. Man liekas, ka tā ir ļoti laba iespēja paust mūsu viedokļi par šo temati, kas uh, attīstības uh, politikai ļoti nozīmīgs, jo Nesam pārsteigti par to prioritāti, kāda ir migrācijai. Tā ir, tā ietekmē veidu, kā strādājam. Tas arī ir uh, jauns uh, aspekts attīstības politikā un atspogļots arī mūsu ikdienas darbā. Es mēģināšu teikt tikai pāris uh, tādus principālus ievadu vārdus attiecībā uz šiem jautājumiem, kas jūs interesē pirmkārt. Paraugoties uz uh, migrāciju un uh, attīstības instrumentiem, divu pamatprincipu jāievēro. Pirmkārt, ja mēs izmanto iespējamos instrumentus un ko mēs varam izvēlēties no šīs budžeta galaktikas, kā priekšsēdētājs to nosauca, tad mēs to vienmēr daram atbilstoši mandātiem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs vēlamies strādāt pilnībā respektējot legal, uh, likumīgo bāzi, arī ievērojot eh, visu, kas saistīts ar budžeta instrumentiem. Un otrkārt, visam jānotiek partnerībā. Tas ir tāds pamatjautājums eh, attīstības jomā. Tad šī partnerība ar mūsu partneriem, īstenojot dialogu un raugoties uz specifisko geogrāfisko kontekstu. Tas ir mūsu pamatprincips. Un šie divi principi ir iesakņojušies divos, trīs no nozīmīgos jautājumos. Pirmkārt, tas, kas ir saistīts, ko mēs īsti darām. Arī ārpus Āfrikas tas ir attiecināms uz visiem valetas galotņu tikšanās deklarācija un plāns. Sāka ļoti plašu, skaidrojošu un sabalansētu pieeja migrācijai. Uh, Tas ir tas, ko mēs darām visu no migrācijas portfolio. Mēs raugamies uz uh, iemesliem, kas nav pie migrācijas. Tas ir tāds plašs, bet arī ļoti nozīmīgs jautājums. Ja mēs runājam par migrāciju, likumīgu vai nelikumīgu un uh, mobilitāti, mums jāsaprot, uh, kas noved pie tā, kas noved cilvēks pie tā, ka viņi dodas prom no mājām, no viņu kopienām. Tā ir uh, tāda smaga izvēle un kāpēc viņi dodas kaut kur citur. Un otrs, tāds plašāks uh, izpratnes moments, uh, kas ir nepieciešams, lai apkarot šos izraisītājus. Otrs jautājums - legālā migrācija. Ne tikai nelegālā, ir arī legālā migrācija daļēji uz uh, Eiropu, bet uh, ir arī daudz legālās migrācijas uh, reģionos. Uh, no kuriem migranti dod. Un mēs atbalstam šos legālos ceļus Āfrikā, daļai arī Āzijā. Treškārt, jautājums par pārvietotām personām reģionā. Tipiskais piemērs ir tas, ko mēs redzam Āfrikas rangā. Lielākie, uh, lielākās nometnes pie Dahabas, Sudāna, tos arī ietekmē. Maz no šiem bēgļiem nonāk Eiropā, daudz no viņiem paliek tur. Mēs atbalstam šīs valstis um, bēgļu nometnes apkārt šim nometnēm gan Āfrikā, gan arī Afganistānā, gan valstī, gan apkārt lai, nu, teiksim, šiem cilvēkiem nebūtu jādodas prom. Un ceturtais ļoti būtiskais jautājums ir pārtraukt cilvēku kontrabandistu amatu. Tas nav vienkārši, bet ja raugos uz to, ko varējām Gades reģionā paveikt, jo daudzi tur vienkārši e, dzīvoja no tādas cilvēku pārvietošanas, bet e, piedāvājot viņiem alternatīvu, e, veidojot alternatīvu modeli labklājībai šiem cilvēkiem, es domāju, ka situācija mainās. Un noslēgumā brīvprātīga atgriešanās migrantu no Lībijas pa, uh, piedāvāt viņiem pārvietoties uz vietām, kur viņiem būtu labāki apstākļi. Ir šis operacionālais instrumentu kopums, par to uh, jau tika runāts. Mūsu rīcībā ir dažādi instrumenti, taču, protams, ka trasta fonda ir būtiskākie. Tagad par rezultātiem. Tas ir ļoti nozīmīgi mums. Mēs esam radījuši pētījumu, iespējas vairākas, kas ir saistīts ar dažādām geogrāfiskām uh, ģeogrāfiskiem noteikumiem, caur zinātniskiem aspektiem gribam saprast, kas efektīvi darbojas, kas nē. Un otrkārt izmantojam monitoringu un pieredzi gūšanas sistēmu, mūsu pieredze un tāpat arī ārējie ziņojumi. Pirmais ir ES Trust fondu tiešsaistes tīmekļa vietnē pieejams un pastāst, kā mēs a, esam at, uh, palīdzējuši radīt ekonomiskas iespējas, atbalstīt uh, vietējās uh, iestādes un uh, savietot īstermiņa ak, uh, darbību ar uh, ilgtermiņa stratēģijām. Un noslēgumā par rezultātiem runāsim arī vēlāk vēlreiz par to. Mēs sadarbojamies ar Eiropas parlamentu, ar Deve komiteju. Ir bijusi, ir bijusi Deve uh, komitejas vizīte uz uh, Ugandu un Senegālu. Šīs vizītes uh, rezultāti ir tādi, ka deputāti devuši pozitīvu vērtējumu, vērtējot to, ko esam darījuši, un tāpat arī raugoties uh, uz to, kāda ir mūsu darbības savietojamība ar citām un divpusējām a, pusēm. Un a, par to a, arī esam diskutējuši ar komisāru Mimicis kungu. Paldies! Nu, tiešām 6 minūtes 59 sekundes izsako brīnu un komplimentus. Tagad Bogovska, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu runāt īsi. Tas ir pareizais laiks paraudzīties atpakaļ uz iepriekšējiem trim gadiem un mācīties nākotnē, jo patiešām, sākot 2015. gadā, mēs ne tikai mainījām savu pieeju, mobilizējot būtiskas summas finansējumā, bet mēs vediem, mainījām arī veidu, kā mēs pārbaudījām programmas kopā ar mūsu dalību valstīm. Un tas tiešām bija nepieciešams, jo jaunie instrumenti, budžeta instrumenti, bija skaidrs, ka viņiem tiem bija jāatbilst jaunajām prasībām. Tātad mums izdevās uh, pārvaldīt šo finansējumu migrācijai. Instrumenti, kas tika pieminēti Eiropas Savienības Trasta fonds Āfrikai, uh, bēgļiem Turcijā un Trasta fonds uh, Sīrijai, tas mums ļāva atbild uz ārkārtas situācijām, bet īpaši tuvākā kaimiņa attiecības strādāt ar uh, ciešā sadarbībā ar partnerorganizācijām, bet tāpat arī ar valstīm, gan tranzītu valstīm, gan izcelsmes valstīm un ierašanās valstīm. Mēs eh, fokusējāmies uz Ziemeļāfriku un Vidusjūras eh, maršrutiem. Tur bija ārkārtas trastafons Āfrikai, tuvie austrumi, Turcija un, protams, ir īpaši kaimiņu valstis Libāna, Jordāna, tur arī bija Eiropas Savienības trastafons Sīrijai. Un domāju, ka mums ir izdevies sasniegt eh, vairākus labus rezultātus bija arī laika ierobežojums, un es eh, tādēļ nevaru pastāstīt visu detalizēti. Trīs tādi galvenie punkti, ka mēs raudāmies uz Lībijas situāciju, tas patiešām ir ļoti ārkārtas situācija, un jā, šķiet, ka mēs regulāri diskutējam par Lībiju, bet šeit mēs eh, fokusējamies uz bēgļu aizsardzību, stabilizāciju, uz kapacitāšu veidošanu dažādās eh, iestādēs Lībijā. Viens piemērs 28 tūkstoši brīvprātīgo. Tas ir ļoti būtiski tādēļ, ka uh, migrantu un bēgļu skaits šajā valstī ir ārkārtīgi liels. Turcijā iespējas bēgļiem, atbalsts bēgļiem, mums ļoti ātri izdevās to ieviest. 3 miljārdi tur tika paredzēti divu gadu laikā ir iztērēta 2 miljārda eiro līdz pagājušā gada beigām. Tagad mēs eh, finansējam šo nākamo posmu finansējumā. Mēs esam sasnieguši 1,3 miljārdus eh, bēgļu un snieguši tam tiešu atbalstu no 3,5 mm, miljoniem, kas dzīvo Turcijā. Un tie ir ļoti taustāmi rezultāti. 50 skolas, 2 slimnīcas ir uzceltas jau ar Eiropas Savienības atbalstu, un tagad mēs arī nākotnē vairāk uz sociālo ekonomisko uh, aspektu pievērsīsim darba vietu radīšana sīriešiem Turcijas darba tirgu. Tuvajos austrumos, un tiepaši Libānā un Jordānijā, mēs fokusējamies uz dzīves apstākļiem, bet tāpat arī uz izglītību, uz veselību un atbalstu uzņemošajām pašvaldībām. Mēs sniedzam es vienkārši sniedzu piemērus projektiem, bet tie, protams, ir reāli cilvēki, kas ir strādā šajos projektos, kas tur iesaistīti. Ir tīpaši mēs šeit fokusējamies uz jauno paudzi, mēs nevaram radīt eh, zaudēto paudzi. Atkal viens piemērs. Turcijā starp eh, Sīrijas bēgļiem tas ļoti simts tūkstoši cilvēki, jauni cilvēki ir uh, ieradušies. Un uh, sīrieši tas ir kā piemērs, kā var mainīt viņu dzīvi, sniedzot uh, atbalstu, ko piedāvā Eiropas Savienība. Mēs sākām 2015. gadā, bet, eh, protams, mums jārēģē ļoti ātri. Mēs uh, paplašinājām geogrāfisko tvērumu dažiem instrumentiem. Sīrijas trasta fonds darbojas arī Rietumbalkānu valstīs, Armēnijā mēs paplašinām arī trasta fondu darbību 3 miljārdu maksājumus, kas mums būs arī vēl jāpabeidz šajā gadā, tad šī, šī gada daļa ir arī ļoti būtiski līmeņi, Ziemeņāfrikas loks. Pašreiz budžets ir 524 miljoni. Un uh, esmu ļoti apmierināts Jā, ļoti. Jūs bijāt arī vadošās komitejas darbā, arī jūs bijāt klāt, un arī citi Eiropas parlamenta deputāti arī pie mums jūs bijāt par strateģiskajā valdē, trasta fondos. Tas ir ļoti labi. Un nākotnē šīs attiecības kļūs vēl stabilākas. Un nākamajā finanšu regulējumā tur ir priekšlikums paplašināt arī parlamenta nozīmi, un parlaments tiks uzklausīts eh, arī uh, trasta fonda jautājumā, ārkārtas fonda jautājumā, tas sniegs lielu labumu. Nākamā orientācija, tas, ko mēs esam mācījušies no DFS, es negribu atkārt to, ko Kristians Leflērs teica, bet mums ir tas ļoti tādi stabili priekšlikumi jaunie instrumentā, 10% migrācijas līmenis un papildus rezervis vairāk nekā 10 miljārdi eiro, lai atbildētu uz migrācijas spiedienu. Mēs tiešām vēlamies, lai būtu šī elastība, lai būtu iespēja reaģēt, lai būtu arī atbildība. Tas ir, pagaidām vēl nav bijis pilnīgi iestenots, kad visu to ieviesam, jo tas bija pilnīgi jauna struktūra, un eh, lai mēs vispār būtu spējīgi atbildēt uz migrācijas krīzes izraisītēm problēmām. Paldies! Encore battu. Nu, vēl labāk pat šis rezultāts - 6 minūtes 22 sekundes. Jā, tagad uh, uzstāsies deputāti šajās diskusijās. Veržiet kundze, lūdzu. Un tāpat uh, arī uh, mans vārds. Uh, Lefler kungs, jūs runājat par jaunām programmām un tās, kas būs ieviestas. Es zinu, ka ģenerāla direktorāta Home uh, iniciatīva ir, vai būs arī ārēji elementi. Šeit ir vesela pakotne plānota, un tā ir DigiHome iniciatīva. Jūs teicāt, ka nekā tāda ārpus nebūs no EAD, vai jūs varētu ieskicēt, kā jūs vērtējat jauno ārējo politiku attiecībā uz migrācijas jautājumiem un vēl par Abidžānas galotņu tikšanos runājot. Mēs nevarējām vienoties par noslēguma rezolūciju Āfrikas valsts neteica, ā, lieliski ideja, mēs gribam sadarboties, un uh, gluži otrādi no Eiropas Savienības puses liels spiediens, lai šādu vienošanos uh, sasniegtu un daudz problēmu. Mums jābūt godīgiem novērtējot, kas notiek un kas notiek tieši uh, konkrētajās vietās. Mēs šeit varētu no Nigēras uh, ministra uh, uzklausīt viņa viedokli. Un tāpat arī par godīgu attieksmi runājot, pēdējais punkts. Ko esam sasnieguši? Esam sasnieguši daudz ko. Ugandā viecojāmies un redzējām daudz ko, bet kaimiņa attiecību politikā daudz problēmu ir izglītības jautājumos. Jā, mēs nospraudām mērķi, ka katrs bērns Jordānā, Libānā un Turcijā no Sīrijas bēgļiem būtu skolā līdz uh, septembrim pagājušajā gadā. Zinām, ka tas nav sasniegts. Uh, Tātad, ja ir šīs prezentācijas, būtu labi, ja būtu uh, parādzēts, kur esam, kāda ir izaicinājuma, kas jādara nākamais. Jā, nu daudz kas ir, kas, uh, kas ir mainījies. Šie ir ļoti sarežģīti politiski jautājumi un ļoti sarežģītas politiskas izšķiršanās šeit jāpieņem. Uh, Runājot par visu šo migrācijas darba kārtību, ir tā, ka lietas ļoti ātri mainās arī no komisijas puses. Nu, partneri dažkārt nemaz nezināja, kas notiek ar visu šo darba kārtību. Nu, mācīsimies no tā nākotnē. Lieli strateģiski risinājumi un naudas jautājumi tajos jābūt iesaistītām abas budžetu pieņemošos institūcijas budžetu un uh, padomi. Tātad, kurš pieņem strateģiskos lēmumus, izveidot visus šos fondus un kad? Tātad, kad tā tika pieņemta? Bija daudz uh, Eiropadomas lēmumu, taču netik daudz uh, šeit uh, parlamentā, un mēs sekojam tad visai šai attīstībai pēdējo 18 mēnešu laikā. Tātad nākotnes plānojumā lūdzu vairāk ie. Uh, iesaistīt parlamentu šajās strateģiskajās diskusijās un tad godīgi izvērtējot, cik plaša ir šī problēma un kopēja apņemšanās, lai labāk saprastu un novērstu nesaprašanos par to, kāda ir ES politika un tās ietvers nākotnē. Soņora Vaļģēt. Merci, monsieur le président. Vaļģēt, kundze. Paldies. Es uh, Vēlētos eh, teikt, eh, ka 19. Eh, jūnijas ir pasaules bēgļu diena, un šajā dienā organizācijas publicē oficiālo statistiku attiecībā uz bēgļiem. Un mēs esam šodien saņēmuši dokumentu par situāciju Eiropas Savienībā, un ir arī ANO dokuments saņēmts. Un ko mēs varam redzēt šajā statistikā? Eh, jau eh, otro gadu eh, pēc kārtas migrācijas spiediens ir samazinājies par 44%, 44% un arī atzīšanas tātad, mm, apjoms ir samazinājies. Un šobrīd tātad, pasaules krīze. Tā ir pasaules bēgļu krīze. Jebkurā gadījumā tā turpina pieaugt. ir 68,5%, kuri pagājušā eh, gada eh, laikā eh, bija spiesti pārcelties. Un tas, kas pieaug, ir bēgļu skaits, nevis iekšēji pārvietoto personu skaits. Un vairāk nekā 2,9% pieaugums. Un tad, tas ir pieaugums tad, no 2017. gada. 90% eh, ir eh, eh, bēgļi starp kaimiņu valstīm. Un kas tad tiek darīts? Ir jāizmanto budžeta elastība, kas mums ir pieejama, ir jāsaglaba, jāveido globālais migrācijas kompakts. Tad, tad Eiropas Savienība ir pasaules bagātākā ekonomiskā zona. Un uz Eiropas Savienības teritorijas ir 12,7 miljoni bēgļu, tas ir mazāk nekā Turcijā. E, e, e, un tātad, ko mēs lūdzam darīt valstīm, kurām ir aktuāla migrācija? Galvenokārt tā ir tāda legāla migrācija, un mums ir šī problēma, kur, kur ir šie legālie un kuri nelegālie migranti. Mēs aizveram mūsu durvis bēgļiem. Un ko mums darīt nākamajos gados? ja nebūs eh, lielāka eh, budžeta elastība, eh, ja netiks izmantoti visi līdzekļi, un es esmu iepazinusies ar priekšlikumiem nākamajai daudzgadu finanšu schēmai. Un ir skaidrs, ka gadījumā, ja tas netiks realizēts, tad Eiropas Savienība nogu, no, nogrims egoismā un mums nebūs šāda visatveroša eh, politika. Atvainojos, ka esmu tik dusmīga, eh, tomēr eh, es domāju, ka šī statistika, ko esam saņēmuši, mums liecina šausmīgas lietas attiecībā uz bēgļu politiku. Alors. Tātad. Bēgas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pēdējo gadu laikā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, un nebijām pietiekami gatavi tai. Tādēļ arī krīzē mums pietrūka instrumenti, lai attiecīgi rīkotos. Piemēram, konstatējām, ka ONCHR krīzes laikā nebija pietiekami apgādāts, lai palīdzētu bēgļu nometnēs jo šo skaitļus negaidījām. Un arī šī starptautiskā sadarbība nedarbojās īsti labi, jo krīzes laikā starptautiskām organizācijām bija jālūdz nauda, lai vispār šajā īsajā laikā varētu uh, reaģēt. Pēc tam, protams, ka varēsim intensīvāk vēl par to runāt, cik tālu attīstības politika Eiropas Savienībā īstenot un cik valsts, no citu valstu puses par to arī tika runāts. 50 gadu jau tā eksistē. Tiešām ir bijusi veiksmīga, vai iespējams, ka mēs pilnīgi nepareizes prioritātes esam nosprauduši. Arī jautājums atbalsta projektiem vai atbalsta budžetiem. Tas arī ir jautājums, par ko jādiskutē, ir interesanti ziņojumi par šo jautājumu. Taču uh, Nu, vainas norādījumu nepazīst. Jāatbild uz jautājumu. Tas, kas ir 78. punktā līgumā rakstīts par iekšējo darbspēju, tas nav pietiekami uh, ievērots. Nākamais jautājums jāuzdod. Ja es tagad skatos uz uh, to vērtējumu, kādu sniedz uh, mūsu runātāju un aktuālē uh, skaitļi un dati, uh, ir tādi, ka, piemēram, Vācijas Federatīvajā republikā patvērumu pieprasījumu ik pa mēnesim 15 līdz 20 tūkstoši mēnesī tiek iesniegti, un maksimāli krīzes laikā katru mēnesi aptuveni 60 tūkstoši un vairāk bija. Tas nozīmē, ka kaut kas ir attīstījies. Vai nu mazāks spiediens uz uh, tiem, kas bēga glābjot savu dzīvību un nevarēja izturēt vairs viņu dzimtenēs, vai arī ir uh, veiksmīgi bijusi darbība, kas caur fondiem, mēs bijām ļoti skeptiski par šiem fondiem, arī no parlamenta puses, taču liekas, ka ir pozitīva attīstība sadarbībā ar mūsu kaimiņu valstīm. Vai jūs varētu arī nu, tā norādīt aptuveni, cik tālu mēs esam nonākuši. Popovskungs runāja par piešķīrumiem Turcijai. Turcija ir, nodarī, ir darījusi vairāk bēgļu politikā nekā Eiropas Savienības vairākums. Kā izskatās situācija ar Libānu un Jordāniju? Nekas par to netika teikts. Vai arī uh, Tas, kas ir izdarīts, tiek, viss tiek koncentrēts uz Sīriju, Lībiju un dažām Āfrikas valstīm. Vai jūs varētu teikt, pateikt mums apmēram kāds ir no spēku samērs un, teiksim, arī apmērs, kā jūs cilvēks sasniedzat un palīdzat? Nākamais jautājums. Par to tika runāts. Vai pārvarot krīzi tagad var darīt kaut ko jau konkrētajās vietās, lai uh, sniedzot atbalstu, radītu tādas iespējas, ka cilvēki paliek uh, tur, kur uh, ir, un lai veicinātu labklājību un kaut kādu ekonomisko uh, perspektīvu, lai būtu pez, pozitīva at, attieksmes iespēja. Vai tiešām pietiek ar to, ko mēs finanšu ietvaros esam uh, piedāvājuši, un kā jūs vērtējat situāciju? Paldies! Moi, je voudrais Es eh, personīgi eh, vēlētos eh, teikt, ka es esmu vairāk kārt devies uz Turciju, Jordāniju, Libānu. Arī bijis esmu gāzes sektorā Jordānijā. Un man ir tāda e, sajūta, ka Eiropa nebija tiešām redzama un e, ka e, bieži vien tas viss iet caur ANO aģentūrām. Tomēr Eiropa neparādās, ka tāds redzams partneris tajās valstīs, kur mēs rīkojamies. Tāpēc es vēlētos jums jautāt, vai tā ir izvēle vai arī tā ir kaut kā tāda fatāla kļūda, kāpēc Eiropa neparādās. Un tad nākamais jautājums, kas saistās ar koordināciju. Uh, Un ir skaidrs, ka dažādās valstīs eh, ir Eiropas eh, pārstāvniecība, tomēr mm, tur ir pārstāvēts arī dažādas eh, dalība valstis. Un es vēlētos jautāt, kāds ir koordinācijas līmenis? Vai mums ir tāda pieeja, kas ir pietiekami koordinēta? Un vēlētos arī jautāt par to, kāda ir ceļa kārta mūsu pārstāvjiem šajās atšķirīgajās valstīs. Uh, Es e, vēlētos e, saprast, e, cik skaidra ir šī ceļa kārte. Ir skaidrs, ka visi cenšas rīkoties pēc iespējas labāk saistībā ar procedūrām un lēmumu pieņemšanu. Uh, Man ir tāds sajūta, ka šobrīd ir zināma inerce un ir grūtības eh, pietiekami veiksmīgi rīkoties šobrīd. Un tad trešais jautājums eh, attiecībā uz procedūru smagumu. Atvainojos, eh, vēltos atgādināt, ka esmu arī piedalījies vadības komitejas sanāksmē. Tā ir tāda ļoti plaša pārstāvniecība, tur ir visas dalībvalstis klātsošas. Un tas ir diezgan pārsteidzoši. Vai nav kaut kāds pārvaldības līdzeklis? kaut kāds veids, eh, kādā veidā eh, eh, mēs varētu vairāk rīkoties un mazāk būt formāli, tādā ziņā, ka ir pārstāvi no pilnīgi visām dalībvalstīm. Es pat nevaru iedomāties, cik izmaksā tāda sanāksme. Un es vēlētos saprast, kāda ir pievienotā vērtība. Un um, arī ir skaidrs, ka mums ir nepieciešamas eh, tādas eh, normas, eh, kas būtu operatīvākas, efektīvākas. Un nu, tātad. Tādi ir mani komentāri, kas ir savā ziņā arī kā jautājumi. Un man liekas, ka svarīga tēma ir pārvaldība. Vai nesam spējīgi rīkoties kā Eiropas Savienība? un uh, kā, kas notiek ar Eiropas Savienības dalībvalstu mandātiem, kādā uh, uh, veidā mēs varam tikt galā ar um, migrācijas avotiem, izcēlesmi. Tā ir mm, ļoti tāda steidzama situācija, un arī šis te akvārijas gadījums radīja milzīgu šoku. Ir skaidrs, ka šis ir ļoti izšķirošs brīdis, ir jārīkojas efektīvi. Pokas intervenciones. Vai ir vēl kādi jautājumi? Piecpadsmit eh, pāri eh, pieciem sāksies nākamais eh, panelis, tāpēc tagad tiek vārds dots jums. Lūdzu, Papauskī kungs. Klausījos uh, spāniski, šķiet uh, sapratu, ka var runāt trīs minūtes no sākuma. Uh, 3 minūtes 30 tomēr. Tāpēc, ka jūs neizmantojāt visu jums piešķirto runāšanas laiku no sākuma. Es centīšos šeit apkopot atbildes attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, attiecībā uz izglītību. Informācija ir pieejama. Es neiezināšos detaļās, tāpēc, ka laika nav. Tomēr es esmu sniedzis piemērus par izglītības līmeni Turcijā Eh, Libānā, eh, Jordānijā eh, ir diezgan augsts līmenis sasniegts. Situācija nav ideāla, situācija Turcijā ir labāka arī dēļ infrastruktūras. Un visa sistēma darbojas, un tāpēc es neiedziļināšos pilnīgi visās detaļās. Tas viss ir pieejams mūsu mājaslapā, tomēr es varu jums šo informāciju nosūtīt jūsu birojiem, lai jums būtu uh, iespējams ar tiem iepazīties. Eh, eh, šī tā, eh, sistēma ir viena tā pati, ir skolotāja apmācības, izglītības materiāli, valoda apmācība. Skolotāji tiek nolīgti strādāt skolās Libānā un Jordānijā, kur sloks ir smagāks, tāpēc, ka šis ir mazāks valstis un bēgļu kopienas ir tik tiešām milzīgas. Un tad ir jautājums Par eh, migrācijas eh, spiedienu. Eh, te ir Borga kunga jautājums. Mums ir iemesls ticēt tam, ka mūsu rīcība nes augļus tādā ziņā, ka, ja mēs raukāmies uz centrālu vidusjūras ceļu maršrutu, ir atšķirības starp 16. gadu. Ir kritums par vairāk nekā 40%. Tad, protams, ka cilvēki joprojām ierodas, spiediens ir mazāks. Un, uh, Protams, ka tur ir nepieciešama ilgtermiņa apņemšanās dažādos veidos. Tomēr mēs varam redzēt eh, to, ka eh, viss tik tiešām ir sācis darboties. Eh, tomēr mums ir jāpielāgojas. To es atzīstu. Esmu minējis šo te, Turcijas instrumentu. Beļģiem mēs vēlamies strādāt ar kopienu stabilizāciju, izglītību, arī ar darba vietu radīšanu, sociālo ekonomisko attīstību. Tas būs ļoti svarīgi nākamajiem gadiem. Un tāda eh, visbeidzot attiecībā uz pārvaldību un eh, īstenošanas veidu un redzamību es varu piekrist, eh, ka tas ir vājais punkts, tas ir ļoti augstu Hāna kunga darba programmā. Viņš tik tiešām vēlas, lai viss šīs aģentūras būtu redzams. Ja mēs kaut ko darām, ir jābūt skaidrs, ka šis atbalsts nāk no Eiropas Savienības. Un ANO aģentūrām ir ļoti svarīga loma. 48% no mūsu visas palīdzības eh, eh, eh, tiek novadīta pa iekšējām aģentūrām, UNICEF un DP citām. Es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā mainīsies. Tomēr mēs esam diezgan modri uzturot dialogu ar viņiem un veidi. Pirmkārt, es zinu, ka dalībvalstis eh, tik eh, tiešām ir ļoti pieķērušās eh, šai tā vadības komitejai Turcijas instrumentam un juridiski raugoties, tas ir nedaudz atšķirīgi no trust fonda. Līdz ar to visas dalībvalstis tām ir jādod ieguldījums un tām ir tātad savas balsošanas tiesības. Tā ir nopietna iestāde. Un kas attiecās uz šo tā, Sīrijas jautājumu, Tātad, eh, Tur ir cita situācija. Jo mazāka valsts, eh, jo ir mazāk šo ieguldījumu, kas eh, nozīmē, ka mums ir arī mazāk dalībvalstu. Un es domāju, ka tev nāksies sadzīvot dēļ atskaitīšanās iemesliem un pārstāvības iemesliem mūsu operācijām. Un es arī ceru, ka jūs turpināsiet apmeklēt šīs sanāksmes, tāpēc, ka tas mums ir svarīgi lai mēs varētu dalīties ar eh, šīm ziņām un mēs varētu uzklāsīt eh, padomus. Paldies! <clears throat> A... Paldies! Man ir daži komentāri arī. Pirmkārt, kas attiecās uz eh, rezultātu godīgumu. Iemesls, kāpēc mēs runājam par rezultātiem, kā jau es to teicu, ir ārēji ziņojumi. Tieši tā, tāpēc, ka mums ir šī tendence runāt eh, par glāzi drīzāk eh, kā pusi pilnu, nevis eh, pusi tukšu. Un tas savukārt nenozīmē, ka mēs uzskatām, ka esam atraduši maģisku risinājumu, kas mums palīdzētu atrisināt vairākas attīstības problēmas, kā jau Kristīna to teica. Šīs problēmas pastāv jau vairāk nekā 50 gadus, un ja es skatos uz vienu no tām lietām, kas to virza, tās ir klimata izmaiņas Un eh, tas ir nesens jautājums, relatīvi nesens. Un tas eh, kļūst aizvien svarīgāks. Un eh, tas, ko es vēlētos pateikt, ir tas, ka mēs esam sākuši saskatīt rezultātus. Mēs redzam, ka ir atšķirības ar to, ko mēs cenšamies izdarīt un kas strādā, un ko mēs cenšamies izdarīt un kas nestrādā. Un mums Eh, tas ir vissvarīgākais progresa eh, mērījums, eh, jo mēs varam redzēt šo atšķirību starp to, kas darbojas un nedarbojas. Es domāju, ka tāda pati niansēta pieeja ir jāpielāgo arī politikai. Ja mēs runājam par to, kādas eh, mums eh, bija eh, grūtības saistībā ar Valetas un Adisabēbas deklarāciju, nu, protams, ka mums ir tīri politiska diskusija šādā līmenī, un mēs parasti runājam par principiem, par lieliem pīlāriem, līdzsvaru starp tiem, un tas vienmēr ir grūti. Un tas, ko mēs tagad redzam, ir, ka tad, kad mēs aktīvi rīkojamies, mums ir daudz vienkāršāk atrast konverģents ar mūsu partneriem attiecībā uz to, kuras rīcības finansēt un kuras nē. Un galu galā tas, ko mēs eh, darām, eh, palīdz eh, mūsu partneriem risināt izaicinājumus, kuri ir vairāk viņu nekā mūsu izaicinājumu, godīgi sakot. Un uh, tur ir tāda viegla konverģence, kas uh, man liek runāt arī par pārvaldības jautājumu, strateģiskā padome, procedūras. Es uh, saprotu, ka Eh, strateģiskās padomas eh, sanāksmes un operatīvās komitejas sanāksmes eh, var tik tiešām likties apgrūtinošas. Arī mums tāds dažkārt šķiet apgrūtinošas, tomēr, kā jau tika minēts, tad strateģiskā padome ir svarīga. Sanāksme. Tāpēc tas ir iemesls, kāpēc Eiropas parlamenta deputāti tiek aicināt tās apmeklēt, un tāpēc mums ir diskusija par uh, lielajām uh, strateģiskajām programmām, uh, ko mēs vēlamies ievērot, un tāpēc ir šis nošķīrums ar to, ko mēs darām un ko mēs nedarām. Nākamajās darba komitējās, un tas ir svarīgs veids, kā mēs pieņemam lēmumus šīs sanāksmes attiecībās koordinācijā ar dalībvalstīm. Tas notiek, kā vienmēr Eh, dalībvalstis vairāk eh, vēlas eh, koordinēt mēs nekā tikt koordinētas e, Eiropas programmas ietvaros, bet visu, ko mēs darām ar trusta fondiem, ir daļa no lokālām diskusijām konkrētā valstī. Un tā ir daļa no daudz plašākas koordinācijas, no procesa kur ir svarīgs arī tas, ko dara citas puses valstī. Ir jāsaka, ka šī eh, koordinācija ar dalībvalstīm patiesībā labi darbojas, un tas arī paskaidro, kāpēc. Vēlāk, eh, tad, kad eh, mēs sāksim pieņemt lēmumus par konkrētiem projektiem komitejās, patiesībā lielākoties tas ļoti veiksmīgi notiek, tāpēc, ka iepriekš ir paveikts darbs. Un tāda pēdējā lieta attiecībā uz redzamību. Es domāju, ka mēs strādājam pie redzamības, tomēr ļoti bieži Izņemot, eh, kad sarājam ar ANO aģentūrām, eh, eh, biežos, bieži ir tā, ka mūsu partneri un gala saņēmēji labi zina, no kurienes nāk nauda, un kurš ir apņēmies strādāt ar vietējām pašvaldībām, ar NVO attiecībā uz finansētajām rīcībām, bet dažos gadījumos redzamība ir drīzāk politiska, nevis tāda, kas saistās ar Eiropas Savienības karogu. Paldies! Muchas gracias, senor Lefler. Lies paldies Lefler kungam. Nākamais runātājs lūdzu. Jā, paldies. Tāpat kā abi mani kolēģi jau teica, gribētu tikai pievienot tam dažus elementus. Varbūt, ka sākšu ar. Ar šo izcēlesmes jautājumu, avotu jautājumu. Jūs jau runājāt, priekšsēdētāji kungs, kā um, noskaidrot, uh, kāds šis uh, migrācijas iemesls ir. Mēs varētu, bet vai mēģinam to darīt? Cik tālu iespējams mēģinam iejaukties, lai pārtrauktu piespiedu pārvietošanu? Bēgļu plūsmu. Taču migrācija kā tāda Nu, manuprāt, tā ir cilvēka dabas uh, daļa. Cilvēks vienmēr ir pārvietojies, vienmēr ir meklējis kādus citus horizontus, un mūsu izaicinājums ir vislabākā veidā radīt tam ietvaru, lai migrācija būtu izvēle, nevis nepieciešamība. Un tas uh, tiešām ir uh, sadarbības, uh, struktūrālās sadarbības programma ietvarā. Tajā darbā, ko mēģinam ilgtermiņā veikt ar mūsu partneriem. Āfrikā, Āzijā, vidējos austrumos. Mēs mēģinām rast globālas atbildes dažādām dimensijām - pārvaldību, ekonomika, sociālajie aspekti. Un tāpat arī citu. Es uh, nenovēršu to, ka uh, Migrācija tikpat sena kā globalizācija, taču tā, to var radīt nepietiekama attīstība, un ja šo procesu uh, uh, pātrina, tad uh, dod cilvēkiem iemeslu uh, doties prom, nevis palikt pie viņiem. Atbildi jā. Kā kolēģi kundze teica, mēs bieži vien esam redzējuši tādu fenomenu, ka tad, kad no uh, teiksim, nepietiekamas attīstības, bet tādās attīstības sākuma fāzē ir migrācijas pātrinājums, jo ir pieejami līdzekļi, bet tiem neatbilst tas, ko cilvēks sagaida. Un šeit tiešām ir jāstrādā, lai radītu apstākļus, kuros cilvēki var atrast uh, nākotni, ja viņi to vēlas, ja viņi tos redz viņu sabiedrībā, viņu kopienā. Vienmēr būs tādi, kas meklēs uh, nākotni uh, kaut kur uh, ārpusē, kā miljonu, miljonu eiropiešu to ir darījuši. Tā ir uh, legālā migrācija. Un ANO diskusijas par globāliem izaicinājumiem ir ļoti nozīmīgi, lai atzīstu šo uh, dalīto atbildību, ko nes visi, visas, uh, teiksim, sabiedriskās, sabiedr, uh, starptautiskās uh, sabiedrības daļas. Un Linda Makavinas daļa jautājums par ārējiem instrumentiem un uh, iekšējiem instrumentiem. Es domāju, ka atbilde ir iekšējie instrumenti ir fokusēti uz to, ko mēs uh, Eiropas Savienībā darām, lai pārvaldību migrācija gan uzņemšanas kapacitātei, gan robežu kontrolas jautājumos. Un tas, ko mēs vēlamies, mēs vēlamies mūsu uzmanību pievērst ārējai, ārējiem aspektam. Un neradot visus atsevišķi migrācijas instrumenti, bet kā vienu no galvenajiem tematiem uh, Eh, skatot mūsu vispārējā sadarbībā, arī tādēļ, ka ir tik liela migrācija citos mig um, kontinentos starp citām valstīm. Es pats uh, pirms kādu laiku vedu migrācijas uh, dialogu ar Dienvidu Āfriku un pārsteidzoši, cik līdzīgi izaicinājumi ir Dienvidu Āfrikā tiem, kas ir dažās ES valstīs. Līdz ar to viņi gribas apmainīties ar pieredzi un mēs varam uh, sadarboties kopā, ieskaitot eh, eh, arī negatīvos iekšējās politikas efektus, ar kuriem saskaramies. Tātad šeit ir tiešām plašs eh, jautājumu klāsts, ar kuriem jāstrādā. Mēs ceram, ka ar nākamo DFS mums būs arī šī elastīguma iespēja apvienojot iekšējos un ārējos instrumentus šos politikas veidojot. Sākotnējais uh, uh, entuziasms uh, Abidžānā nu, nebija tāds pārāk plašs, bet Abidžānā sadarbība ar Āfrikas Savienību ir daudz aktualizētāk un uh, interesētāk. Un pēdējais uh, komentārs par uh, pārvaldības jautājums un, si un stīringu padomi. Tas ir interesants jautājums, taču visi vēlas. Uh, izmantot uh, šīs uh, lieliskās iespējas, un Linda Makavena arī uzsvērs to. Ja paraugamies uz jaunajiem instrumentiem, ko piedāvājam, mums vajadzētu daudz vairāk uzmanības pievērst tam, kā mēs varam attīstīt tieši strateģisku plānošanu, ieskaitot uh, parlamentu un dalību valsts, un dodot šo strateģisko pārskatu, nevis tikai tehniskas uh, projektu vēstas. Uh, diskusijas, kā mēs dažam, da, redzam dažās pārvaldības pārvaldās. Paldies! Kolēdz kundze, bet nu pavisam īsi. Jā. Tik daudz, kas jau ir ticis pateikts, gribētu ierobežoties uz uh, to, ka Nu, kā varat izvairīties un kādas ir iespējas? Nevajadzētu tādus, kā hidras veidot, cik daudz ir iespējams sasniegt. Un ļoti liels sasniegums ir runā par to, ka ir robeža pārvaldība. Uh, sinhroni mēs esam attīstījuši arī citas. Ir ļoti daudz uh, šī dinamiska attīstība ir ārkārtīgi daudzslāņaina. Un tas, ko mēs redzējuši pēdējos gados, tas vienmēr gandrīz bijis jālabo. Ārējā. Ja politika līdz 25. gadam, varbūt, ka tas drīzāk ir spiediens eh, noteikti galvenās prioritātes pašlaik mums bija iespēja. Šitā šo jauno budžetu, šo jauno apkopoto fondu, paredzēt elastību un uh, iezīmēt, kas tad ir migrācijas īstā vieta, raugoties uz budžetiem, ko precīzi, kas ir precīzi mērķi, tie, ko mē, vēlamies sasniegt, un kā samazināt eh, konfliktus ar dažādiem mērķiem Un tas viss ir eh, jāpārdomā, jāvienojas par to starp eh, attīstības mērķiem, starp eh, iekšlietu mērķiem, un tas mums viss ir ļoti dziļi jāpārdomā, un tad jāveido budžets, kas būtu spējīgs uz to visu atbildēt. Nav runa tikai par daudzumu, cik liels būs finansējums, bet kurš, kurš to visu īstenos? Paldies! Ekspēr, nu devons maintenant. Paldies eh, mūsu četriem eh, ekspertiem, un eh, tagad mēs dosim tātad vārdu Deva komitejas vadītājai Karikontu priekšsēdētājiem. Uh, good afternoon, colleagues. We... Jā. Labdien, kolēģi! Mēs varam uzsākt otro paneli, un mums ir divi jauni līdzpriekšsēdētāji un pirmā vicepriekšsēdētājiem budžeta kontrolas komitejā un Līna Makāvan, viņa vada deva komiteju. Es uh, kā līdzpriekšādātājs uh, priecājos, ka vada vadīt, mums ir jāstrādā, protams, ļoti saspringti. Uh, Nu, izņemot, ja mēs pēc deviņiem mēnešiem atstāsim visu šo. Un raugoties uz nākotni, un eh, šis uh, panels raugās uz to, kas notiek pašlaik, un uh, pirmajās diskusijās, ko mēs runājam, pirmajā panelē mēs runājam vairāk par to, kas notiek ar pašreizējo projektēšanu, bet arī ko tas dos nākotnē. Situācija, otriem paneliem situācija uz vietas, kādu ietekmi un kādi uh, vai tas ir radījis jaunus, šis jaunais finansējums instruments, vai tie ir radīti, un uh, no man viedokļa raugoties, uh, cilvēki skatās bieži vien uz problēmām, uz jomām, uz korupciju, uz krāpniecību. Jā, mēs esam um, interesēti, lai efektīvi tiktu tur tērēta nauda, ko dod Eiropas Savienība, bet mēs esam interesanti, vai tas tiešām rada rezultātus, vai tas tā ietekme uz vietas. Un abas šīs lietas ir uh, vienlīdzīgi svarīgas - efektivitāte, rezultativitāte. Par to runāsim šo pēcpusdienu. Un kādu ietekmi tas atstāja? Mēs raudzīsimies uz to, kāda ietekme ir Eiropas Savienības fondiem. Mums ir četri eksperti uzaicināti. Masūdu kungs, Nigēras eh, finanšu ministrs, bija arī kundze no Concord, tā ir konfederācija sadarbībai, attīstībai eh, nevalstiskam organizācijām. Uh, un ir arī migrācijas eksperts. Arnota kungs tas ir, un tā ir arī Jurek kungs no British Council. Viņš vada prakses darbu tīklu Eiropas Savienības attīstības attīstībai. Un tautās Boba Arnota arī no British Council viņš vada programmu Trasta fondā uh, Un es ar lielu prieku varu paziņot, ka mums būs iespējas uzklausīt eh, šos ekspertus. Un tagad došu vārdu manai kolēģei Lindai. Paldies, Derek! Jā, paldies arī visām pārējām komitejām, ka jūs palīdzējāt organizēt šo uzklausīšanu. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas politikā pašlaik. Uzklausīsim nākamos eh, panēja runātājs ļoti iepriecināts esmu, ka mums ir Nigēras eh, finanšu ministrs. Esat jau saticies ar parlamentu deputātiem un eh, Lība komitejā esam diskutējuši jau un pilsoņu brīvību komiteja. Klots Morē arī apmeklēja Tunisiju un stāstīja, kā tika izmantot trasta fondu līdzekļi. Arī Nigēra Tur ir visaugstākais līmenis trasta fondiem, turklāt ir arī EDF līdzekļi izmantoti. Ar interesi uzklausīšu jūsu vērtējumu, kādu labumu, iekūdījumu tas ir devis jūsu valstī. Tāpat arī Andris uzklausīšu, kā jau teicu, mums ir jābūt godīgiem pret to, zāle vienmēr nav zaļa. Uganda tika pieminēta arī pirms tam. Mūsu komiteja devās arī uz Ugandu maijā pagājuši mēnesi, un mēs redzējām, kā tiek izmantot trasta fonda līdzekļi. Bēgļi, galvenokārt sievietes un bērni, 92% no Dienvidu Sudānas, kas uh, pārvietojas pāri Ugandai. Tātad politiskais izaicinājums ir dot ne tikai finansējumu bēgļiem, bet eh, arī trasta fondi aktīvi atbalsta visus iedzīvotājus šajā reģionos, lai viņi varētu risināt problēmas, kas ir šajās reģionos vietējiem iedzīvotājiem. Tikai bieži vien bēgļu, bēgļi saņem šādu palīdzību. Un tāpat kā iepriekšējie runātāji runā, teica, uh, ir tīpaši Āfrikas valstīs eh, uzņēma Āfrikas tieši valsts uzņem bēgļus, pat ne Eiropa uzņem, tieši Āfrikas valsts uzņem visvairāk bēgļu, un Uganda ir otrā lielākā uzņēmēja bēgļiem pēc Turcijas pasaulē vispār. Tas viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Jā, un mēs dzirdēsim arī pārstāvs uzstāšanos no Konkorda. reprezentēt dalībvalstu aģentūras Concord. Un uh, arī Britu prakses tīklu būs pārstāvja no British Council. Bob Arnolds, viņš ir ieradies no savu darba Nigērijā. Tātad uh, gribu tikai pateikt, ka mēs darām to darbu ka ir jāpaveic visiespējamais labāks, un ir arī ļoti kritika izskanējusi par tām programmām. Kādas izmaiņas ir praks, tiem, kas strādā praksē uz vietas? Lies paldies! Jā, tūlīt došu vārdu pirmajam ministram Masūdu, finanšu ministram no Nigēras. Uh, apmēram uz 5 līdz 8 minūtēm. Paldies! Gundzes sākumā gribētu teikt paldies par iespēju piedalīties jūsu apmaiņā. Jautājumi satrauc jūs un, no, nu, un mūs. Jautājumi par migrāciju. Un tie apdraud demokrātisko līdzsvaru mūsu valstīs. Tā ir, tas ir liels bažu abots jums un arī mums. Gribu teikt, ka nu, tas nav pats par sevi saprotams. Mēs arī uzņemam bēgļus, lai arī esam ārkārtīgi nabadzīga valsts, piemēram, 200 tūkstoši bēgļu pēc Lībijas krīzes pirms ieradās, 300 tūkstoši pēc Boku Haram uzbrukumiem Čadā un no uh, Malijas 600 tūkstoši cilvēku mūsu valstī uh, iedzīvotājs skaits ir 20 miljoni un ļoti viena no nabadzīgākajām valstīm esam. Diskusijas, kas ir šeit, protams, ir ļoti sarežģīts jūsu institūcijā, un mēs ļoti solidāri skatāmies uz situāciju. Jāmēģina rast uh, risinājums, lai mēs varētu cilvēciski un demokrātiski vienmēr rīkoties. Nu, pavisam ātri. Nigēra un geogrāfija tāda, kāda tā ir. Zinu, ka uh, pazīstat, bet nu, jāatgādina. Pirmkārt, esam tranzīta valsts ap mums ir valstis, uh, piemēram, uh, Ziemeļaustrumos ar Lībiju. Tāpat mums ir robeža tūkstoši kilometri ar Alžīru. Ziemeļos mums ir 800 km robeža ar uh, Mali, Mali ziemeļos, un jūs zinat, kas notiek uh, Mali ziemeļos un uh, austrum Čada un 1500 km ar Nigē, Nigēriju. Tāpat arī ar Čādu. Nu, mēs esam tiešām uh, krīžu zonu krustcelēs. Tādēļ esam tranzīta uh, valsts, un uh, šis centrālais punkts ir problēmu vidū tūkstošu kvadrātkilometru teritorijā starp Lībijas robežu un Agadēzi un Mali. Tieši ir tūkstoši kvadrātkilometri. Vienkārši parādīt jums, cik ārkārtīgi liela ir teritorija, kas jākontrolē mūsu valstī. Tātad šis geogrāfiskais uh, aspekts ārkārtīgi liela teritorija, kas jāpārvalda, un tas uh, parāda arī, kāds ir mūsu pienesums uh, migrācijas plūsmām. Atgādināšu, ka šis jautājums uh, skar uh, zonu, kas, kurām ir ļoti trausls. Tā ir uh, realitāte pirms aptuveni 20 gadiem. Uh, viens eh, gads no desmit bija sausuma gads, tad viens no pieciem, tagad viens no diviem gadiem ir sausuma gads. Nu, tas ir klimatisko, klimata pārmaiņu atspoguļojums, kas uh, ietekmē iedzīvotājs un situācija nu, kļūst saspringta. 80. un 90. gados eh, šajos Sahara un Rietuma Āfrikas valstīs bija uh, problēmas ar starptautisko monētu, uh, starp, starptautisko valūtas fondu. Bija jāpārtrauc uh, drošības uh, finansējums. Ast 90. un 2000. gadu kontekstā, kādēļ nerunājam par to tādēļ, ka valstis bija trauslas. Un uh, šīs procesas sāks uh, periferijas reģionos. Uh, Un tā radās valsts deficīts, un tad bija uh, Lībijas valsts sabrugums, kas pātrināja šo procesu. Jautājums par drošības pasliktināšanos visā Sahelas rajonā un radīja šo tukšumu un kontrols trūkumu Lībijā. Ir dažādi iemesli, kādēļ tas tā notika, bet situācija ir samērā sarežģīta šobrīd, un tā ir metastāsts izplatījusi visā šajā reģionā. Tāpat arī drošības jautājums. Perifērās zonas ir uh, kļuvušas trauslākas, līdz ar to ir izmaiņas. Valstis uh, nespēja uh, garantēt savas funkcijas perifērijā, un ekonomiskā attīstība. Mēs no normālas ekonomikas un ziemeļos turisms, piemēram, bija galvenā uh, uh, joma un galvenā ieņēmuma daļa. Tas tagad ir pilnībā pazudis. Un to tagad ir nomainījusi kriminālā enerģija un ekonomika. Tā ir, tas ir narko, tā narkotika kontrabans rūpāls jautājums. Tātad perifērija vājums, valsts pārvaldes trauslums un citi jautājumi. Tāpat arī šis narkotika kontrabandas attīstības jautājums. Šī kriminālā noziedzība pieauga šo zonu iedzīvotāji dzīvo no šīs kriminālās darbības vai nu no narkotiku kontrabandas vai cilvēku kontrabandas. Tātad tie nav tādi atsevišķi punktuāli jautājumi, bet gan visu iedzīvotāju nodarbs šajās zonās. Agrāk tas bija turisms, un tagad viņi dzīvo no šīm, no šīm darbībām. Tas nozīmē, ka mūsu skatījumā problēmas ir tādas, ka tas ir drošības jautājums, ko mēs darām. Jā, nu viss, kas mums ir jādara un kāda ir rezultāti. Bet tā ir īstermiņa atbilde. Un vēl tas arī ir sažģīts atbildes jautājums. Es runāju par tūkstošu kvadrātkilometru. Uh, uh, zonu, kā to varētu kontrolēt ar ierobežotiem līdzekļiem. Jā, paldies par uh, drošības palīdzību no Eiropas Savienības. Mēs esam speciāli uh, nodaļu uh, radījuši, bet šī ir milzīga geogrāfiska uh, zona. Redzam, un redzam arī šīs plūsmas, kas uh, iet cauri šiem koridoriem. Viss ir nepietiekami, un tas nav ilgspējams risinājums. Un treškārt, uh, ir jāatgriežas pie pamata jautājuma, kā nelegālo ekonomiku pārvērst par legālo. Pārtraukt, respektīvi, nelegālo ekonomiku un uh, aizvietot to ar legālo. Un valstu sabrukums, vai arī katrā gadījumā vājāks valsts, kā palīdzēt valstīm veikt to valsts funkcijas. Otrs jautājums - administrācijas atgriešanās šajās teritorijās, drošības paaugstināšanās un sociālā valsts funkcija veselības aizsardzībā un izglītībā. Šī iemesla dēļ redzu, ka man nav palicis daudz laika, teikšu tā, ka no vienas puses vajadzīgi steidzamie risinājumi, Tāda steidzamie risinājumi tie ir iespējami, taču ir jādomā par pamat reformām. Jā, uh, pārtrauc šī kriminālā ekonomika, aizvietojot, uh, respektīvi pārtraucot šo darbību un radot legālo ekonomiku arī robežrajonos. Tam ir nepieciešama lieli uh, resursi, bet tie nav zaudēti fondi, un tādēļ uzsveram, ka ir nepieciešams lielāks budžeta atbalsts pastāvīgā un uh, plašā veidā, bet arī koordinējot šo darbību. Visādi citādi valsts nav vairs leģitīma. Nu tā pavisam īsi tas, ko gribēju sniegt kā ieskatu šajos jautājumos. Paldies! Um, thank you, minister. I think you... Paldies, ministra kungs. Jūs mums sniedzāt skatienu iekšpuses šajos jautājumos un tāpat arī uzsvērāt uh, milzīgu uzdevumu, kas jums ir dzīvojot reģionā, kas ir uh, nestabils un raugoties, kā migrācija un drošība ir sasaistīti jautājumi. Paldies, ka sniedzat šo pārskatu. Tagad došu vārdu Fani Bihari no Concord, lūdzu nezinu tieši no kuras organizācijas, no konkurences esat, varbūt jūs mums to pastāstīsiet. Jā, paldies. Labi, pēcpusdienu man liels gods būt šeit un runāt pēc Masadu kunga. Un eh, šeit eh, ir svarīgi runāt par to, ka šis princips tam ir jā, jā, jābalstās uz uh, cilvēktiesībām. Tāpat kā dalība organizācija konfederācijā, es prezentēju Concord. Eiropas Savienība ir kopiena, kas balstās uz kopīgām vērtībām, kas ir noteikts Lisabonas liekumā, kas ņem vērā cilvēku cieņu, brīvību, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības. Un uh, cilvēktiesības un brīvības uh, tas ir saistīts ar normām un eh, ir, ka cilvēki nedrīkst sūtīt atpakaļ uz tādām situācijām, kur tiek apdraudēt visa dzīvība. Un Eiropas Savienība piedalās visās šajās konvencijās, un cilvēktiesība instrumenti ir svarīgi, bet arī akcijas, ko eh, rīcības eh, atsevišķām dalībvalstīm, lai novērstu spiedienu. Un atbilstoši instrumenti Eiropas Savienība var īstenot šīs šos principus un uh, pateicoties ārējās darbības budžetam uh, īstenot projektus. Tā var izmantot arī ārējā finansējuma instrumentus, lai izdarītu spiedienu uz valstīm un, un īstenot savas intereses, uh, lai izpildītu gaidas. Un 2015. gada bēgļu krīze būtībā būtiski mainīja to nepieciešamību, kas ir nepieciešams finansējuma instrumentam. Uh, bija jārisina migrācijas jautājumi, un tas šķita, ka tas viss ir pilnīgi savādāk nekā tradicionālie attīstības instrumenti. Un šeit pirmais mērķis bija arī veidot jaunus instrumentus, piemēram, Eiropas Savienības trasta fondu. Āfrikā ir arī pozitīvi rezultāti, bet ir arī tādi piemēri, kas negatīvi ietekmē uh, reģionus. Uh, šeit trūkst arī sadarbība ar saņēmēm valstīm, e, iestādēm piedalīties e, programmu e, izstrādē un iztenošanā, palīdzības instrumentalizācija, politikas interesēm un palīdzības kondicionalizācija. Tas nevar būt ceļš, uz kur pamatojas nākamais DFS. Tam ir jāpaliek politiskajā darba kārtībā vai par to attiekties kā par iespēju visām iestēm pusēm. Migranti, kas gūst eh, vērtību un ir jāveido tādas eh, programmas, kurās tiek ņemtas vērā cilvēktiesības, elastīgums un eh, programmas, kad atbilst, atbild uz krīzēm. Tas ir arī dalībvalstu interesēs un, ja tiek saprast, plānojot ārējā rīcība uh, pro, uh, pro, um, programmas tādā šaurā veidā, tas nav veids, kādā veidā varētu stiprināt attīstības valstu ekonomikas. Uh, ir vajadzīgs ilgspējīgs veids, kā risināt krīzi, un ir arī tādas apšaubāmas, juridiski apšaubāmas darījumi, kā piemēram Eiropas Savienības un Turcijas darījums. Tādēļ arī cilvēki tiek riskēts ar viņu dzīvībām. Programma, kas ir saistītas ar uh, migrāciju, tam ir jābūt uh, lielai nozīmē Eiropas Savienības ārējas darbības uh, programmās. Ir jābūt arī piedāvājumi migrantiem, kas ir ar dažādiem Eh, nepieciešamies līmeņiem. Budžetēts var būt piešķirs arī brīvprātīgiem pasākumiem reintegrācijā, kas balstās uz eh, cilvēktiesībām, fokusēties uz eh, tādu plašu pieeju reintegrācijai. Tāpat arī saistība un attīstībai nekad, ne, eh, šo, tu nekad nedrīkst eh, izmantot arī tādā veidā, lai tas vērstos pret cilvēkiem. Tas vienmēr tam ir jāpamatojas uz analīzi, kontekstu analīzi, konsultācijās ar uh, Eh, migrantiem pārvietotajiem personām pašvaldībās arī vietējā līmenī un nacionālā līmenī. Īpašās vajadzības, kas ir sievietēm, bērniem, vajākām sociālām grupām, tās arī ir jāņem vērā. Eiropas Savienības finanšu atbalstam ir jārada ilgspējīgi risinājumi, kas risina pamatotas prasības eh, kur ņemt vērā ties, tiesiskums, eh, sociālā atbildība, dzimumu līdztiesība sadarbība ar valstīm. Tā ir jābūt eh, būtiskam punktam. Vairāk nekā 80% no pārvietām personām atrodas eh, attīstības valstīs. Uzņemošās kopienas ir eh, jāatbalsta, lai rastu ilgspējīgus risinājumus vietējie un nacionālās valdības un tāpat arī starptautiskās palīdzības piedāvātāji ir jāizmanto eh, piedalīties eh, pamatotā veidā, veidojot projektus iekšēji pārvietotiem personām. Arī tās ir jāiesaist šajās programmās. Viss šīs prioritātes, eh, tās ir jāpapildina programmām, kas atbalsta personas, kam vajadzīga starptautiskā aizsardzība un pārvaldīt migrācijas plūsmus un eh, lai viņi varētu īstenot savas tiesības saņemt politisko patvērumu. Lai ir jābūt arī nebūs kamerkas nemaz iespējas pārbaudot uh, principus un uh, pašreizējā politiskajā noskaņā ir īpaši svarīgi cīnīties par cilvēktiesībām un ilgspējīgu attīstību. Mēs reiķināmies ar Eiropas parlamentu kā vadošo, kā flagmani, lai cīnītos par šīm vērtībām, lai parlaments mūs atbalsta. Mēs ar prieku gaidām turmāko sadarbību. Un labprāt uzklausīsim arī informāciju par nākamo Eiropas Savienības budžetu. Paldies! Lielas eh, paldies! Un eh, tagad eh, pēdējie divi runātāji. Kris Jurek, kurš ir Eiropas Savienības biroja Britu padomē vadītājs. Un uh, Eh, tātad eh, arī eh, Bobs Arnots, kurš strādā ar Ziemeļaustrumu Nigēras operācijām. Krisa lūdzu. Es esmu Britu pārdomes pārstāvis Eiropas Savienības institūcijā, bet es sniegšu ieskatu tajā, kā strādā mūsu iestāde. Un Skatīsimies, kā situācija reāli tiek īstenota. Vēlētos pieminēt, ka šobrīd pastāv tīkls ar 15 Eiropas Savienības īstenošanas aģentūrām, un drīz mēs sveiksim arī Lietuvas aģentūru un Nīdu nākamajās nedēļās, kuris, kuras varēs eh, papildināt mūsu sastāvu. Un, eh, mūsu mērķis ir dalīties ar zināšanām un uh, uzlabot eh, dialogu ar institūcijām un veidot ietvaru eiro, tātad, mm, attīstības palīdzībai, lai tā būtu efektīvāka. Un šādā ziņā priecājamies, ka esam šajā uzklausīšanā un tātad, labprāt uzklausīsim arī jautājumus. Eh, šis eh, eh, tīkls iesaista Eiropas komisiju, lai saprastu, kā mēs labāk varam sastrādāties pie kopīgas īstenošanas, kā mēs varam rēģēt uz vajadzību sniegt Eiropas risinājumu izaicinājumiem. Un šeit mēs koncentrējamies uz trasta fondiem un to mehānismiem. Eh, vairums eh, no šī tīkla dalībniekiem šī brīd eh, strādā kopīgi dažādās pasaules valstīs un ir dažādas tēmas, pie kurām viņi strādā, tomēr ir kopīgas iezīmes, un viņi var būt ļoti noderīgi Un uh, trust fonda uh, eh, modelis ir ārkārtīgi svarīgs uh, veids, kā var panākt 30. gada apņemšanos. Un tāpēc šī uzklausīšana svarīgs brīdis, kad mēs varam redzēt, kāda ir Eiropas perspektīva šajā modelitātē. Attiecībā uz trust fondu caurskatāmību mēs atzīstam, ka no sākuma finansējuma piešķiršanā ir bijušas problēmas. Mēs atbalstām tātad, kādus uzlabojumus, un ir skaidrs, ka šie trasta fondi sniedz nepieciešamo politisko apņemšanos. Tie parāda, kā dalībvalstis politiskā līmenī cīnās ar migrācijas jautājumiem. Tur ir risinājumi krīzēm, ko, uz ko neatiec citi instrumenti, un ļoti bieži ir struktūrālās attīstības programmas, kuras palīdz uh, uh, atrisināt uh, problēmas un uzlabot trust fonda darbību un racionalizēt Eiropas, padu, Eiropas palīdzību. Ir skaidrs, ka tādā veidā varam atbildēt uz jauniem izaicinājumiem, kur nepastāv ietvara, un tāpēc ir nepieciešams zināms elastīguma līmenis, kā piemēram pār robežu programmēšana. Parasti tas nav pieejams ilgs, ilgtermiņa attīstības instrumentos. Un eh, eh, tīkls uzskata, ka galvenie eh, TVS priekš, priekšrocības ir tajā, ka ir vajadzīgi tādi ilgtermiņa risinājumi papildus ātrām lēmumu pieņemšanas procesam. Ir nepieciešams uh, veicināt eh, eh, vienotu eh, īstenošanas procesu ar vietējo pilsonisko sabiedrību, ir nepieciešams maksimizēt pašreizējās platformas, kuras darbina Eiropas aģentūras uz vietas, un ir nepieciešams ietvers īstenošanai. Ir nepieciešama pieeja, kas balstās uz kontekstu. Katrai programmai ir nepieciešama reāla ietekme uz vietas. Uh, un ir eh, nepieciešams eh, iesaistīt arī vietējās iesaistītās eh, puses. Dažkārt valsts iestādes iesaistās vāji vai vispār neiesaistās. Un tad trust fonda ir iespēja, kā var turpmāk sadarboties un sastāpēji koordinēties, iesaistot citus donors, kā Norvēģija vai Šveici. Ir nepieciešama koordinēta pieeja ilgtermiņa atbalsta plānošanai. Viņi tie, kas atzīst, e, ka dažkārt pastāv e, izaicinājumi un e, tos var risināt ar ātrāku iejaukšanos uz vietas. Tas ir jautājums par trasta fonda pārvaldniekiem uz vietas, ir nepieciešama lielāka elastība. Eiropas aģentūras ir strādājuši arī pie iekšējiem procesiem, lai uzlabotu reakcijas laiku uz ārkārtas situācijām. Uh, Un tā arī te ir svarīgi instrumenti. Un eh, tad eh, tīkls eh, ierosina komisijai turmāk racionalizēt Eiropas Savienības lomu, realizējot praksi uz vietas, kā arī ņemt vērā to, kāda ir realitāte uz vietas. Un tagad es došu vārdu Bobam, un viņš arī papildinās manis teikto. Paldies! Es esmu strādājis eh, Nigērijā pēdējos 15 gadus, un šobrīd es eh, vādu Eiropas Unības Trust fonda projektu trijās uh, uh, valstīs, uh, kuras visvairāk ir cietušas no Boko Haram sacelšanās. Tur ir 30 dažādas valsts teritorijas. Es eh, drīzāk eh, skatīšos uz šo jautājumu par Eiropas Savienības eh, trasta fondu un atbildēšu uz vairākiem jautājumiem. Un lielā mērā raugos, raudzīšos uz šo no īstenošanas perspektīvas un ņemšu vērā arī tās problēmas īstenojot programmas. Un pirmā lieta, ko vēlos teikt, ka tas jau ir minēts, tomēr ir augsta līmeņa jautājums par elastību. Un e, viena lieta, ko mēs e, pieprasām e, no trust fondu īstenotājiem saistībā ar programmām, ir tas, ka šajā ļoti trauslajā kontekstā, kurā mēs darbojamies, šāda elastība, lai varētu izmantot iespējas, kas rodās, kā arī ir svarīgi atkāpties no lietām, kas nav iespējams. Piemēram, programmās, kas tiek vadītas, dažkārt ir fiziski neiespējami doties uz konkrētām teritorijām, bet tajā pašā laikā rodas citas iespējas, un mēs varam doties uz turieni. Un, ja šī problēma programma nav pietiekami elastīga, eh, eh, tad eh, mums pietrūkst laika, ņemot vērā to, kāda ir apstākļi uz vietas, un tik tiešām tas ir aicinājums programmai. Ir jābūt tādai problēmu risināšanas dimensijai, ir jābūt adaptīviem procesiem, kuri mums ļauj virzīties uz priekšu un būt efektīviem. Un tad otrā lieta ko mēs varam teikt kā īstenotāji, ir, eh, ka mums ir eh, nebie, nepieciešams mm, tāda pieeja, eh, kas ir mazāk riskanta. Protams, ka šis, šī ir ļoti riskanta vida, vida līdz ar to. Tad nevar būt kaut kādi tādi ļoti konkrēti finansēšanas plāni, tomēr mums ir nepieciešama spēja reaģēt. Un tas, ko mēs tiešām vēlamies, Eh, nu, ir eh, eh, programmu atvieglošana, nevis tāda policijaska attieksme. jo tas viss eh, eh, iespaido eh, mūsu spēju reaģēt. Ja mums būtu lielāka elastība, dažkārt mums ir jāpārtrauc aktivitātes un jāveic aktivitātes citās teritorijās. Un tad trešā lieta, ko vēlējos teikt, ir, ka ir bijusi diskusija par to, kādam jābūt rasta fondam, un mūsu viedoklis ir tāds, ka tam ir jābūt kā pārējais procesam. Tie daļēji ir reakcija konkrētai ārkārtas situācijai, tomēr ne tikai tas, uh, tie ir tādi kā pamati kaut kam, kas būs vēlāk. Un te ir tāds konkrēts piemērs. Programmās, ko mēs Ziemeļaustrumos realizējam, viena no tām lietām, ko esam izveidojuši trijos, trijos reģionos, ir tas, ka katrā valstī tātad, iesāde ir atbildīga par konkrētām problēmām saistībā ar vardarbību, kas ir balstīta dzimumā. Un eh, tādā eh, ziņā šī ir eh, ārkārtas reakcija, tomēr tajā pašā laikā risinot citas ārkārtas situācijas tādā veidā, ka mēs veidojam struktūras, organizatoriskas struktūras, pārvaldības struktūras ilgtermiņa attīstībai šiem centriem. Tādā veidā mēs šeit iekļaujam arī ilgtermiņa ambīcijas, lai mēs varētu ilgtermiņā risināt šīs problēmas, kas ir saistītas ar vardarbību, kas balstīta uz dzimumu. Un eh, vēl ir svarīgs eh, jautājums eh, par to, ka ir jāizmanto veiksmīgi darba piemēri, kas jau ir labi realizēti. Un šādas programmas tad, tad var iegūt finansējumu. Un es nedomāju, ka tas ir jautājums, ka šīs programmas ir jāpārveido, bet drīzāk ir jāmācās no tā, kas ir izdarīts ir jāatzīst, eh, kas eh, labi darbojas dažās vietās, un eh, pēc tam mēs to varam attiecināt uz jaunām teritorijām, uz tiem apstākļiem. Manuprāt, šī te pārēja ir ļoti svarīga. Un tādā ceturtā lieta, ko vēlētos teikt. Šī nepieciešamība ņemt vērā kontekstu. Es eh, domāju, ka dažās eh, teritorijās, kur mēs eh, darbojamies, valsts, centrālā Nigērijas valsts, federālā vai pat vietējā valsts ziemeļaustrumos, tā nav klātesoša saistībā ar tām attiecībām, ko mēs veidojam ar kopienām neformālās struktūrās. Un uh, daži uh, to saskata kā problēmu, daži uh, uzskata, uh, ka tas ir šķērslis uh, programmas realizācijai, bet mēs sakām pretējo. Patiesībā tā ir iespēja uh, dažāda veida uh, programmām, kuras uh, ļauj veikt izmaiņas uh, tur, uh, kur tas ir vajadzīgs, uh, pašās uh, kopienās uh, un uh, ar neformālām struktūrām uh, kuras izveido paši cilvēki. Un ironiskā kārtā uh, viena no uh, lietām, uh, ko tas eh, dara, eh, ir, eh, ka tas ļauj izteikties tiem cilvēkiem, kuri ir visvairāk marginalizēti, lai viņi varētu komunicēt ar vietējo pašvaldību, ko viņi īsti vēlas. Līdz ar to tad. tad Ir skaidrs, ka tādā veidā ir iespējams šādi uzlabojumi nesadarbojoties ar formārām valsts struktūrām. Tad piektais punkts par koordināciju. Ir eh, bijis eh, daudz eh, sarunu par nepieciešamību pēc koordinācijas, un es domāju, kā mēs to raugāmies, nevar sagaidīt, ka koordinācija spontāni radīsies, ka būs dažādas programmas. Patiesībā ir nepieciešams plānot koordināciju no paša sākuma. Un eh, to var eh, eh, darīt, uzsākot diskusiju ar izcenotājiem pēc iespējas ātrāk. Un ir galu galā no sākuma jūs noteikti vislabāk pazīstat vidi, bet pēc tam ir jāorganizējās ar šīm koordinatoru struktūrām un tās lietas, kas tiek uzspiestas no pašas augšas kļūst par kaut kādiem tādiem pasākumiem, kas neiesaist nekādu koordināciju. Un tad pēdējie komentāri no manas puses. Uh, Es eh, domāju, nu, tātad viss šis jautājums eh, eh, par izvērtējumu, um, mācības gūšanu, kā arī šis izteiciens vērtībā par naudu, value for money. Protams, ka mums ir jāsniedz labs izvērtējums, monitorings, tomēr to darot, mums vajadzētu arī uh, Eh, tad eh, eh, noteikti kādā veidā tiek ietekmēti mūsu lēmumi katru dienu, katru mēnesi, saistībā ar to, kā mēs izmantojam tos fondus, kas ir mūsu rīcībā un kas dažkārt arī var palīdzēt lēmumu pieņemšanā, kas ir, tiek pieņemti daudz augstākā līmenī. Attiecībā uz to, kur tiek novirzīti finanšu līdzekļi, un tad atgriežoties pie vienas no lietām, par ko runāju iepriekš. Uh, Es eh, domāju, ka eh, trust fondi ir bijuši ārkārtīgi noderīgi. Eh, tie nav perfekti. Tas nenozīmē, ka viņi perfekti darbojas visu laiku, tomēr tas ir izaisa punkts. Un tas ir tāds veids, kā mēs varam risināt ārkārtas situācijas, kā arī ilgtermiņa struktūrāls izmaiņas pārējā. Manuprāt, tie ir ļoti noderīgi un tos vajadzētu turpināt. Paldies! For... Paldies! Ļoti praktiska jāievirza. Tas ir tas, kas ir nepieciešams, ko mums vajadzētu dzirdēt, un mēs tagad mēģinām jaunu periodu skicēt, un jautājums viens ir par elastīgumu, un tāpat, kā jūs teicāt, pavirzīties un virzīties uz priekšu no šī riska, kas sagaida, un lai būtu droša attīstība. Cilvēki tieši par to arī runā attīstības komiteja un rīcība tieši konkrētajās darbvietās. Es zinu, ka komisijas uh, ierēģi ir šeit uh, mūsu audiencē un ka viņi arī uh, mūsu skatītāju lokā un arī, ka viņi pieraksta un uzklausa jūs viedokļus. Uh, tā kā Nigēras ministrs ir šeit uh, pirms divām nedēļām ar Libe komiteju bija uzklausīšana par migrācijas jautājumiem Nigērā. Un viens no runātājām parlamenta deputāti, viņi runāja par sievietēm no Nigēras, ko, uh, kas piedzīvoja uh, vardarbību no Boko Haram un uh, sievietes dzīvo šausmīgos apstākļos, bailēs, vardarbību piedzīvojot nometnēs. Un cilvēki, kas tiešām strādā un zina situāciju, un ministra kungs, jā, protams, Nigēra ir daudz izaicinājumu jums pašiem, un tagad arī no Nigērijas cilvēki ierodas pie jums. Eiropas attīstības dienu mēs diskutējam par Čādu un citām valstīm un cenšamies rast risinājumu. Būtu labi, ja būs, būtu vairāk kolēģi šeit zālē lai diskutētu par to, kas notiek, jo mums ir jāsaprot eh, šo izaicinājumu apmērs un arī tas eh, darbs, ko cilvēki paveic tie, kas eh, strādā tieši organizācijās līdzīgās kā jums. Tagad Artuīkungs, jūs gribētu uzdot jautājumu. Jā, ļoti labprāt, priekšsādātais kundze. Ļoti interesants stāstījums, ko sniedz mūsu eksperti, bet gribētu atgriezties pie Matsudī kunga priekšlikuma. Jūs teicāt, ka tiešām ir tāda kriminālā, nu, burtiski tāda tā kā rūpniecības nozara, kas organizē migrāciju un kas un kas, kas vēlas uzturēt šo Rūpāla. Ministra kungs, kāds ir jūsu vērtējums? Ko Eiropa dara e, Āfrikā? Vai jums ir ieteikumi brīdī, kad mēs uh, izstrādājam un pētam nākamo daudzgadu finanšu uh, uh, plānu un schēmu? Tagad Ines uh, Jālas Anders Konze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Piebildīšu pāris lietas runājot par mūsu pieredzi. Budžeta kontrolas komiteja mūs daudz, kad skar, un mēs daudz, kad saskaramies ar tādām problēmām. Daudz um, dažādu līgumu ir uh, parakstīti. Runa ir par mikrokredītiem. Tas bija ļoti nozīmīgi. Lai varētu attīstīties, lai varēja tos uh, attīstīt, bet daudzi parakstītie. Ja līgumi ar dažkārt nu, nevienmēr pārāk lielu naudas summu, bet nu, tomēr eh, iespējami un nekad daudzos gadījumos tie netika izmantoti. Ar investīciju banku um, runājot par šiem jautājumiem, runājam par to, kritizējot un sakot, ka šis um, banku piedāvātais produkts Un uh, tam ir tāds uh, makroefekts, ka īstenojot konkrēt šīs uh, programmas, nu nelielas uh, apjomā, taču lielas tiem, kas uh, tās uh, ņemtu, tomēr nav veiksmīgi bijusi darbība. Tagad runājot par Nigēru. Tātad uh, projekts sagatavoti, projekts parakstīts bet nekad nav īstenots. Un vēl mēs aizvien vairāk konstatējam sēdēs, ka situācija tāda, kā atbildīgais ministrs, premjerministrs vai tās personas, ar kurām mēs esam šīs politiskās saiknes ievadījuši mūsu partneri aizvien vairāk sūdzas, ka Eiropas Savienība ir pār stājusi strādāt ar slimnīcām, skolām, ar šo infrastruktūru un pārgājusi vairāk uz šādu vērtību pārvaldības sistēmu, tādu nemateriālo jomu. Un sūdzība ir tā, ka nedara abas lietas, un tie ir tādi kritiski vārdi. Uh, par infrastruktūrām, bez tam ir um, citi, teiksim, konkurenti, kas uh, uh, ar uh, šīm, šiem jautājumiem strādā. Nu, piemēram, Mauritānijā. Tā infrastruktūra, kas ir bijusi izbūvēta, tā ir uh, ietekme uz vidi, ir bijusi kon, uh, katastrofiska. Tie, paš, uh, tas ir pašiedzīvotāju viedoklis, bet vai nebūtu uh, iespējams rekomendēt, teikt, ieteikums kaut kādus. Uh, pētī komitejā, lūgumrakstu komitejā. Zinu, kā ar šiem jautājumiem tiek rakstīts, jo pēkšņi uh, saskaramies ar sūdzībām, kādi, uh, kādas mums tiek nosūtītas, un politiskā izpratnē dažkur, dažkārt, kur nepieciešams materiāls uh, un uh, nemateriālās daļas, abas ir nepieciešams, un tas ir nu, tāds ļoti būtisks uh, jautājums. Uh. Valsts pieņem pašas savus lēmumus, un es gribētu, lai mēs būtu partneri, taču pf, mēs neesam klāt. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Vonkungs. Paldies! Un visdrīzāk arī, kas sakojot tam, ko Ines teica, bieži saka, ka mums vajadzētu būt, nu, teiksim, elastīgākiem, ne tik riskus bloķējošiem. budžeta komitejas, kontrolas komitejas uh, deputāti tā ļoti neomlīgi jūtas, kad par šo elastīgumu tiek runāts. Ir bijuši dažādi uzlabojumi dažādās uh, fondu un citās jomās. Uh, vai tas, kā jūs raksturojat šīs vērtības, jūs varat izmantot to ikdienas darbā. Un tāpat arī runājot par finanšu kapacitātēm. Vai ir šī finanšu spēja? Vai tā nav iespējama? Varbūt, ka mēs vienkārši runājam par kaut ko, ko ir grūti sasniegt. Budžeta kontrolas komitejā kolēģi daudzkārt uzdod šos jautājumus un būtu šupriecīgs, ja varēsiet atbildēt. Man liekas, ka ir ļoti sarežģīti cilvēkiem, kas strādā šeit Briselē, iedomāties, kāda ir izaicinājuma tieši uz vietas. Sākumā uztrāsies uh, ministrs un tad. Uh, Jā, jums ar to īkungs jautājums, kā jūs redzat šo iespējamo veiksmes formulu un arī varbūt, ka jūs gribat piebilst un komentēt kaut kādus citus jautājumus. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tikko runāju par šo ekonomiku, kas ir noziedzīga, kas ir aizvietojusi reālo uh, ekonomiku ziemeļu uh, teritorijās uh, dažādu iemeslu dēļ. Uh, klimatisko iemeslu dēļ par tiem jau runāju un skaidroju. Un arī drošības jautājumu dēļ drošības situācija Lībijā ir nu, būtiski pasliktinājusies. Pirmā programma paudze 90. gados noved pie tā, ka valsts atsauca um, investīcijas veselības aizsardzībā, izglītībā, drošībā. Un šī valsts atkāpšanās tās perifērās zonas kļuva trauslākas. Un uh, visas šīs zonas tām kļūstot traustākām, dārzneziņu audzne, dārzniecība, turisms bija plaukstošas jomas. Atcerieties, bija a, a, labklājība, bija a, turisti Dakārtā, bija čārter lidojumi e, no Parīzes un e, Marseļas uz Agadešu. Bija plaukstoša turisma joma un tā pazuda vienkārši. Un tikko kā uh, valsts pakalpojumi uh, samazinājās, valsts investīcijas samazinājās, kaut kas to aizvietoja. Nu, tā, uh, kontrabanda. Sākumā cigaretes, tad uh, narkotikas. Uh, Un tagad uh, valsts uh, vairs neeksistē Lībijā dažādiem aslu dēļ. Tā ir tā migrantu kontrabanda. Tātad šie tīkli izveidojās un vād, izveidoja tādu ekonomisku, nu, burtisku tīklu, kas uh, strādā. Kā var cīnīties pret to? Pateicoties Eiropas Savienības, uh, Eiropas Savienības palīdzībai, uzreiz bija tāda drošības uh, atbilde. Uh, bija steidzamo jautājumu palīdze, 253 miljonu eiro palīdzība, lai tātad līgumi ir parakstīti šādā apmērā. Un dažādas programmas tika sāktas, dažas ātri īstenotas mieru uzturēšanai un citas ar dažiem jautājumiem, kas ir steidzami, šie 253 miljoni eiro, dažas nav sāktas, jo tās ir sarežģītas procedūras, lai arī uzreiz ir nepieciešama steidzama atbilda, lai cilvēki var, nu, uh, uzreiz kaut ko darīt, gaidot ilgtermiņa risinājumus. Tātad šeit ir šis ātruma jautājums, jo tas viss ir uh, nodots izpildu aģentūrām ārpus valsts, ārpus aģentūrām, ārpus uh, kopējo programmu īstenošanas. Tas ir tādēļ, kādēļ es teicu, ka jārehabilitē valsts, jārod instrumenti budžetā, kas būtu prioritātā situācijā. Ir jāinvestē valsts pakalpojumos. Cilvēkiem jāredz, ka tie atgriežas, ka ir iniciatīvas iespējamas ar um, valsti un uh, cilvēku kopienām. Ja tās ir nevalstiskās organizācijas no ārzemēm, tad nu, viņi saņem, cilvēki paņem humānu palīdzību un viss, bet ir nepieciešama sadarbība ar ā, attīstību. Tas ir attīstības mērķis mūsu valstīs. Nu, pirms a, sāk diskutēt par to, kas a, notiek pēc tam un kas uzņemsies a, darbu pēc tam. Valsts noteikti jādarbojas. Tā tad valsts jāatbilst, nevis otrādi. Jo valsts atkāpšanās ir radījusi šo tukšumu, kur uzplaukst noziedzīgā darbība. Artuīs kungs, tad, kad jūs runājat par noziedzīgo ekonomiku, tas nozīmē, ka tā finansē kaut kā sevi, no kurienes nāk šis eh, finansējums, no kurienes tie tiek finansēti, kā migranti saskars ar šo organizēto uh, noziedzību, kas organizē transports. Tie ir kontrabandisti, jā, kontrabandisti, bet kas viņiem maksā? Tie ir uh, eh, narkotika banku uh, kontrabandisti, kuriem ir uh, nauda un kas uh, kontrolē šo uh, uh, zonu. Tā ir no Dienvidamerikas, uh, kas kontrolē uh, Āfriku un, uh, un cilvēku plūsmas. To zina. Tādēļ mēs valets konferences ietveros prezentējām programmu ko novērtē kā ļoti ambiciozu. Aptuveni miljardu eiro apmērā. Nu, mēs samazinājām 374 un no finansējuma vēl 90 jāatrod. Jāmobilizē līdzekļi, bet nu, tas viss nevarēs pārvarēt pilnīgi visu šo tīklu no vis tie, kas dzīvo no šīs rūpalas. Migranti, kas uh, sāk kustēties, vai tie ir tie, kas maksā? Jā, viņu ģimenes, viņi maksā. No viņiem ļoti daudz naudas, tai viņi maksā Lībijā, Sebrā, Agadešā. Un šie migranti, no kurienes viņiem ir šie resursi, lai maksātu? Izcelsmes valstīs mēs esam tranzītu, tranzītu valsts šīs uh, migrantu ģimenes maksā. Maksā par to, lai viņi nonāktu līdz Eiropai. Un apmēram tā, ka tu uh, strādāsi, tad tu atmaksāsi kredītus. Tā ir praktiski nevesela organizēta uh, sistēma. Tā tad kontrabandists no Nigēras, no Lībijas puses. Tas viss ir zināms. Uh tā ir tāda plaša narkotiku un kontrabandistu kustība visā zonā. Artīkungs. Migrantiem pašiem nav naudas. Jā, ir. Vai ir bankas kaut kādas paralēlās uh, filiāls? Nē, viņiem parasti ir skaidra nauda. Viņiem nav nekādas bankas filiāls, ko viņi izmanto. Nu. Nē, nē, nē, viņiem skaidra nauda. Pat televīzijā to rāda, ka viņiem ir skaidra nauda šī skaidrs naudas aprita arī ir problēma. Ek, šai, un bankas ap, darījuma apjoms ir 6 procenti Nigērā, lai būtu mikrokreditējums, ir nepieciešams mikrofinans, un tā ir arī mūsu problēma - cīnīties pret šīs naudas, visu šīs naudas nonākšanu normālajā bankas aprits plūsmā. Ir jācīnās pret šo skaidrs naudas apriti. Un a, paaugstināt banku izmantošanu, tas nav vienkārši ir ļoti vienkārši tagad, jo, nu, būtiski ir tā nauda, skaidra nauda, tā ir tā, kas cirkulē. Un tādēļ kundze ļoti skaidri ir ar daudzām valstīm mikrofinansējums tika atbalstīts, un tas nebija iespējams, jo nav, nebija organizēts. Es organizēju ar uh, investīciju banku, lai būtu stratēģija. Mēs veidojām ņemē. Uh, konferenci, lai visi tie, kas ir iesa, ieinteresēti mūsu mikrofinansējuma programmas atbalstīt, lai sadarbotos. Tātad cīnoties pret nabadzību un cīnoties pret uh, noziedzīgo ekonomiku, pret uh, netīrās naudas iepludināšanu banku uh, plūsmas apritē. Nu, daudz esmu runājis, bet paldies, ka uzklausījāt mani. Jūs eh, tieši eh, precizējāt to jautājumu, kas jums eh, tika uzdots. Tas ir tas, kas jums bija jādara. Nevajag par to atvainoties. Ehm, tātad eh, nākamais runātājs no sākuma vēlētos atbildēt uz jautājumu eh, par to, kur migranti eh, iegūst naudu. Mums ir jāsaprot, kas tur notiek. Uz Nigēras robežas pastāv liela krīze, ko ir izraisījis Boko Haram. Un, jā, ehm, tātad ir skaidrs, ka šie migranti nav musulmaņi. Un tie ir cilvēki no Nigērijas, Nigērijas dienvidiem, kur nauda ir. Uh, Un eh, cilvēki saskata migrāciju kā ekonomisku iespēju. Eh, eh, to visu finansē ģimenes, tāpēc ka šī ideja, ka ir iespējams savu radinieku nogādāt riesam Eiropā un pēc tam attiecīgie naudas maksājumi, tas ir tāds ceļš. Tas ir tā runa par nabadzību, bet te ir runa par migrāciju. To vajadzētu nošķirt. Un tad vēl daži jautājums, kuriem vēlos atbildēt. Eh, bija jautājums eh, par elastīgumu. Mums ir tāda situācija, kad mēs varam eh, par tehnisko palīdzību tērēt tomēr, naudu, tomēr par infrastruktūru mēs to nevaram tērēt. Kad mūsu Nigērijas partneri saka, ka viņi vēlas Eh, kā jūs ierosinājāt, eh, eh, izveidot ģimenes tiesu, mēs sakām, jā, labi, mēs sniegsim tehnisko atbildi, atbalstu, tomēr uz šīs te, mm, ēkas nav jumta, un mēs un tur nevaram palīdzēt, tāpēc, ka mēs nevaram sniegt infrastruktūras palīdzību, un ja mēs nevaram šeit palīdzēt, tad nevaram arī atbalstīt tehniski, līdz ar to ir jābūt tādai vietējai elastībai. Un tālāk, eh, kas attiecās uz eh, jautājumu eh, par budžetu un mikrokredītu, Viena no lietām, kas man pārsteidz, ir tas, ka eh, viena no problēmām ir eh, tas, eh, ka bieži vien tie darījumi, kas tiek slēgti, ir ar nepareiziem cilvēkiem. Nav pietiekami veiksmīgas sarunas, un līdz ar to ir skaidrs, ka mikrokredīti patiesībā ir daļa no darījuma. Es nekādā veidā nevēlētos šeit aizvainot finanšu ministru, tomēr var runāt ar cilvēkiem, kuri strādā finanšu ministrijā, Nigēras valdībā. Eh, kuri ir atbildīgi par daudzām lietām, eh, bet eh, vai tas tālāk vēlāk nonāk sabiedrībā, tas ir pilnīgi cits jautājums. Cits jautājums. Un tad visbeidzot jautājums, kas tika uzdots par to, vai mēs varam sniegt drošību saistībā ar finanšu elastību un vai mēs patiesībā varam garantēt to, ka fondi tiks pareizi izmantoti. Uh, Eh, vairums eh, no īstenošanas eh, aģentūrām ir, ir tāda, tāda ļoti stingra finanšu struktūra. Un tad, kad mēs veicam projektu darbu, piemēram, Nigērā, mēs pirmajā nedēļā neiztērējam milzīgu naudu un ceram, ka projekts realizēsies. Mēs to darām ar daļajiem maksājumiem. Tur ir daudz pārbaužu. Un mēs to darām rūpīgi. Jā, dažkārt ir eh, eh, neveiksmīgs rezultāts. Tomēr lielākoties, eh, lielākoties mēs darbojamies veiksmīgi. Tas, ka mēs sēdēsim uz naudas poda, nepa, nepalīdzēs panākt tādu attīstību, kādu mēs vēlamies panākt. Un tad pēdējā lieta, par kuru vēlējos izteikties, šis jautājums par valsti. Tas ir konteksta jautājums dažās valstīs, eh, dažās vietās eh, eh, valsts tātad, mm, ir, ir tā, ka valsts nesadarbojas ar vietējām kopienām. Un tad pie, pietrūkst likumības, un šeit nevajadzētu stingri pateikt, ka jums ir jādodas pie vienas vai citas ministrijas, ir jābūt elastībai, lai mēs varētu atzīt atšķirīgus kontekstus un atšķirīgus apstākļus. Es eh, tikai eh, vēlējos, eh, ko minēt, jūs minējāt šīs tiesas, piemēram, un jūs teicāt, ka jūs nevarat palīdzēt ar infrastruktūru. Es skatos komisijas virzienā, tomēr man šķiet, ka varbūt eksperti ir aizgājuši, bet varbūt komisija citreiz varētu izteikties, kas nolēma par šiem vietējiem noteikumiem. Jūs varat finansēt tehniskā palīdzība tātad, bet nevarat palīdzēt ar infrastruktūras izveidi. Kas uh, uh, to nolēma Briselē vai tā delegācija? Es eh, vēlētos eh, teikt ministram, ka šobrīd ir tāds process, kur atrodamies, ka mēs esam uzsākuši mūsu diskusijas par nākamo fonda pauzi un jaunajām Eiropas programmām. Un, ja ir kādas tehniskas problēmas, tad mums tas ir jāatrisina. Un tagad ir īstā iespēja izsākt problēmas, ja tādas ir. Un tad uz budžeta atbalstu. Attiecībā uz to. Uh, Tā ir bijis, ka dažās valstīs ir eh, problēmas, skepticisms, eh, eh, jo sevišķi ar budžeta kontrolas kolēģiem par budžeta atbalstu, tomēr citās valstīs tas labi darbojas. Ir skaidrs, ka viens risinājums neder visiem. Es zinu, ka komisija to ņems vērā. Mm, šodien nav cilvēku, kuri var uz to atbildēt, tomēr varbūt nākamreiz viņu var ierasties un pateikt, kā tas viss darbos un kā tiek pieņemt lēmumi. Tātad, mm, kā saistās EDF fonds, trust fondi, humanā palīdzība, ir skaidrs, ka realitātē nav tik stingri novilktas robežas ar šiem fondiem, un varbūt tas netiek veiksmīgi koordinēts. Vai jums vēl kaut kas, eh, ko piebilst ātri? Mums vēl ir pāris minūtes palikušas. Fanny Biharikundze, lūdzu. Es eh, vēlētos reaģēt. Eh, bija ļoti daudz interesantu komentāru. Um, no finanšu ministra puses, no citiem ekspertiem tomēr ir pierādījumi, kuri liecina par to, ka Eiropas Savienības trasta fonda uh, programmas eh, nav pietiekamas, uh, lai uh, radītu iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Tieši tas, par ko runāja finanšu ministrs, es uzskatu, ka kontrabandas tīkli netiek pārtraukt. Šobrīd, šobrīd tie ir vēl sarežģītāk, ka mēs ar trasta fonda programmām ne, netraucējam kontrabandai. Līdz ar to Eh, attīstības eh, finansējumam eh, ir jāpievēršas tādam, mm, tādam reālākām problēmām un saistībā ar migrāciju ir jāpieņem fakts, ka migrācija ir daļa no cilvēka dabas. Mums ir jāsniedz vīzu programmas mm, mm, visiem kvalifikācijas līmeņiem mums ir uh, nepieciešams darba spēks, un tā ir iespēja to uh, iegūt, un ir jāatbalsta uh, patvēruma meklētāji, lai viņi nekļūtu par upuriem cilvēku tirzniecībai vai nekļūtu par vergiem Lībijā, lai viņi tiešām varētu ierasties Eiropas Savienībā. Um, un tad es arī uzskatu, uh, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir uh, uh, jāatbilst gaidām, kādas ir migrantiem saistībā ar starptautisko aizsardzību, un ir nepieciešami arī tādi alternatīvi ceļi gan bēgļiem, gan migrantiem. Paldies, eh, ka eh, devāt man iespēju vēlreiz izteikties. Paldies! Un tagad vārds. Eh, Vankungam, kurš arī noslēgšos sanāks, lūdzu mikrofonu. Es vēlējos pateikt pateikties četru komiteju sekretariātiem par to, ka varējām norganizēt šo sanāksmi. Paldies kolēģiem, kuri apmeklēja. Paldies ministra kungām par jūsu noderīgajiem komentāriem un, protams, paldies mūsu ekspertiem. Es domāju, ka tas ir ļoti noderīgi mums uzklausīt cilvēkus, kur strādā uz vietas, tāpēc, ka teica Makmans kungs, dažkārt cilvēki strādā un viņi īsti nesaprota, kas patiesībā notiek uz vietas. Mums ir svarīgi saprast dažādas detaļas. Eh, tāpēc, eh, ka eh, nākamajos mēnešos mēs sāksim runāt par nākamo daudzos finanšu schēmu, un budžeta komitejas vadītājs ir ļoti interesēts, interesēts šajās diskusijās. Un esam arī sākuši runāt par dažādām detaļām saistībā ar jaunajām programmām. Tā, ka, Jo vairāk būs šādu diskusiju, jo vairāk mēs kā parlamentārieši uzzināsim, un jo vairāk arī mēs varēsim veidot nākotnes budžetu, nākotnes programmas. Un sapratīsim, kas ir labāks reālajai situācijai. Eh, Lielas eh, paldies, eh, ka ieradāties! Paldies par jūsu laiku, un mēs ļoti daudz ko sadzirdējām jūsu teiktajā, un mēs to arī tālāk izmantosim. Paldies! Paldies, un līdz ar to sanāksme ir beigsies. Lielas paldies! Pateiksimies mūsu runātājiem. Lielas paldies!